So, herzlich willkommen zu unserer letzten. Sveicu jūs visus mūsu pēdējā sanāksmē šogad. Par darba kārtību mēs samainīsim 11. punktu ar 10. punktu. Tas ir saistīts ar to, kad var ierasties attiecīgi referenti. Šodien Mūsu rīcībā ir tūkojums visās valodās, izņemot um, maltiešu, horvātu un gēlu valodu. Tad ir vesela virkne īso ziņojumu par delegāciju un tā pagājušajā nedēļā. Vispirms delegācija Nīderlandē, kas ir runājusi ar galvenajiem, ar Nīderlandes prezidentūras pārstāvjiem par um, Nīderlandes prezidentūras uh, prioritātēm. Uh, tas ir saistīts arī ar uh, mobilitātes pakotni, kur komisija vēlētos pavirzīt uz priekšu, un šonadēļ vēl notiks um, neliela saruna par um, Nīderlandes prezidentūras um, darba kārtību. Tad ir Tad arī runājām par nabadzību un sociālo iekļaušanu. Tālāk par uh, veselību uh, darba vietā un jo īpaši vēlām, kas izraisa saslimšanu ar vēzi. Nu, man īsāk arī tas nav, sīkāk tas arī nav jāpaskatro, jūs esat to saņēmuši uh, savās mapītēs. Tālāk bija arī delegācija starptautiskajā darba organizācijā Ženevā, tā ir jau tāda kā tradīcija. Mēs veselu dienu veltījām sarunām, jo īpaši um, runājām par bēgļu integrāciju darba tirgu, runājām par um, sabiedriskās darba organizācijas darbu um, Grieķijā, tāpat arī par digitalizāciju un nodarbinātības nākotni. Sabiedriskā darba organizācija savā nākamajā, nākamā gada darba kārtībā um, sagatavos arī uh, dosie par eh, piegādes ķēdēm un sociālo atbildību. Un šajā sakarā mūsu uh, komiteja arī varētu iesaistīties šajā darbā. Mēs tajā pašā nedēļā esam eh, nosūtījuši arī delegācijas Portugālu, kas uh, diskutē par situāciju Portugālē, jo īpaši, kas attiec uz nodarbinātību un sociālajiem aspektiem. Uh, Tik tā par delegācijām. Pagājušā nedēļā viena no delegācijām strādāja arī pie jautājuma par Grieķiem un mūsu uh, monitoringu, un par to mēs diskutēsim koordinātoru sanāksmē. Vēl viens komentārs. Vēlējos darīt, zinām, ka šo uh, vakar koordinātoru sanāksmē Mm, koordinātors sanāks. Mm, mēs ietvaros vai pēc sanāksmes trešajā stāvā e, notiks e, tāds svinīgs pasākums, jūs visi esat sirsnīgi uzaicināti. Tālāk pievērsīsimies budžeta jautājumiem. Te mums ir jārunā par, par visiem jautājumiem, kas eh, saistīti ar budžeta jautājumiem, tu par tiem visiem ir atbildīgs Dēvids Kāza. Viņš nevar eh, šodien ierasties un viņu eh, pārstāvēs Žošmits. Jā, paldies. Es šodien runāšu Dēvida Kāzas vārdā, kurš diemžēl nevarēja ierasties uz šo sanāksmi šo pēcpusdienu mēģināšu angliski, Kazas kungs sagatavoja dokumentu angļu valodā. Es jūs ar to iepazīstināšu. Mūsu komiteja sagatavo sešus ah, atzinumus par Eiropas komisijas, Eiropas Savienības ah, budžetu un budžeta izpildes apstiprināšanu par vairākām aģentūrām, kas attiec uz nodarbinātības jautājumiem. ETF, Eiropa un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat arī runāsim par aģentūru finanšu pārvaldību un kontroli. Šī dokumenta nebūs garāka kā viena lapus katrs. Tālāk daži elementi no šiem atzinumiem. Vispirms, eh, kas attiec uz šo budžeta izpildi un Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2014. finanšu gadam, Te ir runa par 5. un 6. sadaļu gadskārtējā ziņojumā, ko sagatavojusi um, um, revīzijas palāta. Ir virkne neatbilstība, uz kurām nodā, norāda mazie un uh, vidēja uzņēmumi sagatavojot dokumentu, kas attiecas uz apvāršanu 2020, un mēs priecāmies par to, ka ir izdevies atrisināt, atvieglojot administratīvos noteikums maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas jau īpaši apsveicams, ņemot vērā to, ka mazie un vidēji uzņēmumi tiek iesaistīti programmā, kuras mērķis ir radīt darba vietas un veicināt nodarbinātību. Ir svarīgi izmantot uh, uh tādu vispārējāks uh, ziņojums, lai uh, samazinātu administratīvo slogu, kāds ir uh, līdzekļu saņēmējiem. Mēs priecāmies uh, par palātas rekomendācijām, uh, kas liecina par to, ka Eiropas Savienības budžeta izmantošana palīdz īstenot mērķus 2020 stratēģijas ietvaros nodarbinātībai un darba vietu radīšanai. Tālāk, kas attiecas uz četrām aģentūrām. Eiropas uh, uh apmācības fonds ļoti labi pārstāvēts un tiek uzskatīts, ka, ka šī aģentūra eh, darbojas ļoti efektīvi, proti 97% strateģisko mērķu ir tikuši īstenoti uh, profesionālās apmācības un izglītības jomā. Mēs uh, secinājām, ka apropriācija līmenis ir ļoti augsts, bet to varētu uzlabot, eh, labāk aplēšot vajadzības nākotnē. Tāpat arī jānorāda, ka ir nepieciešama zinām fleksibilitāte, ņemot vērā to, kādā vidē darbojas ETF, jo īpaši 2014. gadam ņemot vērā pašreizējo politisko nestabilitāti tajās valstīs, kuras piedalās kaimiņātiecību politikas īstenošanā. Setiefap, tas ir pozitīvs ziņojums, kur eh, tiek uh, tikai norādīts uz centrālo lomu, kāda tam ir, un budžeta izpildi ir ļoti augstā līmenī. Uh, Ļoti svarīgi norādīt uz ko, to, ka centrs koncentrē savu aktivitāti atbalstot politiku, kuras mēģis ir nodrošināt nodarbinātību un arī atvēlēt eh, līdzekļus centriem, kas ļauj nodrošināt apmācību. Eh, mēs norādījām uz to, ka ir zināma aizkavēšanās un uh, centrs nevar pilnībā izmantot uh, savu konferenču, uh, savas konferenču telpas. Tāpat arī ļoti pozitīvs uh, ziņojums par uh, finanšu uh, fondu. Mēs ceram, ka mums izdosies izmantot savu ekspertīzi, šī centra ekspertīzi. Uh, svarīgos dokumentos, un ir skaidrs, ka ir laba pārskatāmība par šī centra darbību, jo īpaši apsveicam ir norādīt uz to, ka Eirofond turpina galvenokārt eh, savu pētniecību īstenot nodarbinātības jomā, un es mēs priecāmies par to, ka eh, tas ir eh, novērsis trūkumus, kas attiecās uz inventāru un dažādiem reģistriem. Mums ir nepieciešama arī vienošanās par um, galveno mītni, lai nodrošinātu šī centra darbībā pienācīgu caurskatāmību. EU OSHA arī te ir pozitīvs izvērtējums, pozitīvi īstenots budžets. Pirmo reizi šī aģentūra īstenoja savu daudzgadu stratēģijas programmu līdz 2020. gadam ir ļoti eh, pozitīvi eh, rādītāji par aģentūras sasniegumiem pirmajā gadā, jo īpaši strādājot pie prioritārajām jomām, definējot stratēģiju, un mēs priecājamies, ka ir spērts pozitīvs solis eh, panākt vienošanās par mītni ar Spānijas varas iestāžu pārstāvjiem. Kas attiec uz budžeta izpildi, Eiropas Savienības aģentūrām 2014. gadam finanšu pārvaldība un tā tālāk un tā joprojām ir sagatavotas trīs ceļu kartes. Ir svarīgi uzturēt šo uh, triju pušu pieeja aģentūra darbā, darbībā un uh, sinerģija, eh, panākot to, ka aģentūras vienu otru papildina, ir ļoti nozīmīga un tā noteikti ir jāsaglabā arī nākotnē. Es vēlētos uzsvērt, ka grozījums ir iespēja, iespējams iesniegt līdz šā gada 14. decembrim. Lielas paldies! Lielas paldies, Žorž! Tas bija pavisam īsi un labi. Paldies! Tagad eh, Grigorijs Pirinskis S&D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es. Priekšsēdētāji, paldies. Pirmkārt, gribu teikt paldies referentam par darbu. Lieliski pie, ieteikumi, ierosinājumi, tīpaši šajā atzināmā attiecībā uz komisijas budžetu un tāpat arī attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām. Papildus ejot man pat ko vēl piemetināt, kas, nu, ko tādu, kas, manuprāt, ir visai nozīmīgi. Attiecībā uz komisijas budžeta apstiprināšanu. Tā ir kārtīgi svarīgi uzsvērt, cik būtiska ir vienkāršošana un cik ļoti pozitīvi ietekmētu um, kopējo darbību vienkāršot izmaksu aprēķinu. Saskaņā revizijas palāt, palātas novērtējumiem vienkārš, vienkāršot izdevumi, līdz ar to radītu mazāk kļūdas līmeni un dalībvalstis vajadzētu mudināt izmantot šāda veida formulas. Komisijai vajadzētu sagatavot pārvaldošās vārs iestādes ar attiecīgām vadlīnijām, lai ļautu tām izvēlēties atbilstīgās struktūras un tā, lai noteikti, piemēram, arī 50% izmantošanas likme laikam līdz 2020. gadam. Turklāt mums vajadzētu uzstāt uz to, ka dalību valstīm nevajadzētu ieviest tādu izvēles variantu šajā gadījumā attiecībā uz noteikumiem, bet gan visus tos īstenot kopumā. Piemēram, tad, kad tas attiecas tādām lietām kā sociālais fonds, jo citādi mm, līdzekļu saņēmējiem jāiztur saviem pleciem lielāks sloks un turklāt arī parādās kļūdu līmenis. Dalībvalsts vajadzētu mudināt arī izmantot novērtējumu. Un komisija savukārt vajadzētu piedāvāt dalībvalstīm gan tehnisko palīdzību, gan vadlīnijas atbilstīgai prasību īstenošanai attiecībā uz pārvaldu un kontroli 2014. līdz 2020. gadam. Komisija turklāt vai vajadzētu paraugu, veicināt paraugu prakses apmaiņas starp dalībvalstīm. Revīzijas palātas igadējā ziņojumā minēts, ka ir pieaugums kļūdu skaitā attiecībā uz nodarbinātības sociālo jomu jautājumiem salīdzinājumā ar 2013. gadu, un palātā atkārto savos novērojumos, ka procentuālais eh, kļūdu skaits būtu krietni mazāks, ja nacionālās vārs iestādes būtu izmantojuši to rīcībā esošo informāciju, pirms tās nosūtīja pieteikumus par maksājumiem komisijai. Un šai ziņā mums ir jāuzstās to, ka dalību valstu vārs iestādēm ir jāveic atbilstīgāk kontroli, tā lai izvairītos no nekorektiem maksājumiem un kļūdām. Turklāt mums vajadzētu pievienoties revīzijas palātas ieteikumiem, pieprasot dalību valstīm sama, izmaksāt līdzekļus gala saņēmējiem ātrāk, efektīvāk saskaņā ar tiem termiņiem, kas paredzēti attiecīgajās regulās kas attiecas uz budžetu, kur pamatā ir rezultāti un 2020. E, gada noteiktiem mērķiem nodarbinātības un sociālo lietu jomā, mēs, par, mēs vēlamies, lai komisija un dalība valstis e, krietni labāk veic savu uzdevumu, uzlabot arī pārskat, atskaitīšanās procesu attiecīgiem posmam. Uh, Kas attiecas uz atzinumiem par aģentūrām, gribu izteikt šādus komentārus un priekšlikumus kopumā, runājot par darba izpildi, finanšu kontrolē un pār, finanšu pārvaldībā, jāsaka, atbalstu šos atzinumus, tāpat arī priecājos, ka izstrādāts, eh, izstrādāta ceļa karte, komisijas darba plāns Un, nu, jāsaka, nevis no šiem pasākumiem ir pabeigts, tāpēc ierosinu lūk, ko vajadzētu mudināt aģentūras, tās aģentūras, kas vēl nav izstrādājuši ietver, piemēram, interešu konfliktu gadījumiem, gadījumiem saskaņā ar komisijas vadlīnijām, tam vajadzētu to izdarīt, uz ko vajadzētu arī uzstāt, lai aģentūras, kurās nav eh, krāpšanas novēršanas stratēģija, šādas stratēģijas izstrādāt pēc iespējas ātrāk. Mums ir klāt atzinīgi jāvērtē vadlīnijas izpildes rādītāju mērīšanai, tā kā tās izstrādājas komisija. Tāpat arī īstenošanas noteikumu ieviešanas vadlīnijas, ko komisija izstrādājas, lai ļautu tālāk vienkāršot aģentūru darbu un ietaupītu to resursus. Tāpat atzinīgi jāvērtē paraugu prakses apmaiņas starp aģentūru un aģentūra, eh, komisiju Mēs turklāt ņemam vērā arī Arīzijas palātas komentāru par budžeta īstenošanu aģentūrās, kur tā runā par augsto pārnesto līdzekļu apjomu saistību apropriācijās. Tas jā, jāņem vērā, tas jāliek aiz auss un, attiecīgi, jāņem vērā tajā brīdī, kad tiek, piemēram, e, izsniegta rēķina un tam līdzīgi. Protams, ir arī tāda gadījuma, ka daudz, projektu daudzgadu raksturs attaisno šādu rīcību, kas attiecas uz konkrētām aģentūrām, katru atsevišķu no četrām. Es domāju, ka šo aģentūru rīcība eh, šajos ziņojumos parāda, kāds praktiskais ieguldījums ir šīm aģentērām eh, ES budžetā. Konkrētāk runājot par Eiropas izglītības fondu, es vēlētos lai tas uh, savu rīcību trešās valstīs koordinātu ar Eiropas investīciju banku un uh, piesaistīt investīcijām ārpus ES, kas attiec uz uh, arodu apmācību, domāju, ka šeit izriet jauni problēma jautājums saistībā ar migrācijas vilnu, un tas, protams, ietekmēs arī darba plānošanu. Tāpat arī nākšu klajā ar vairākiem grozījumu, grozījumiem šajos atzinumos un ar nepacietību gaidies pēc sastrādāties ar referentu un ēnu referentiem pie budžeta izpildes apstiprināšanas pasākumiem. Pateicos. ECR, e Paldies, tālāk EKR grupas vārdā. Uzstāsies nākamais runātājs. Priekšādātāji pateicos, saka Gerikas kungs, godātie kolēģi. Ārkārtīgi priecājos ka kļūdas likme šogad ir mazāka kā citus gadus, bet tā vēl joprojām nav pietiekami zema. Ar kā teiks bažas rada tas, ka šis eh, koeficients pieraudz tieši nodarbinātības un sociālo lietu, jo mēs tāpēc gribētu aicināt Kazas kungu iekļaut šeit spēcīgu aicinājumu samazināt kļūdas likmi un ieviest lielāku skaidru šajā politikas jomā. Tīpaši mana grupa ar nepacietību gaida ga, ziņojumu par Eiropas jauniešu iniciatīvu un jauniešu garantijas fondu, jo mums jāsaka, nav tādas sajūtas, ka šis instruments ir ticis pietiekami atbilstīgi izmantots, tādējādi atbilstīgi izmantot nodokļu maksātāju līdzekļu. Līdzekļu piešķiršana MVU ir īpaši svarīga, lai pārliecinātos, ka mūsu lielākie ekonomikas virzītāji spēki, kā motori, tiek atbalstīti un gūst labumu no līdzekļiem tieši tādā pašā mērā kā lielie uzņēmumi. Un tomēr Tieši tā kā norāda revīzijas palāta, MVU mudināšana iesaistīties finansējuma programmās, tādās programmās kā pārsnes 2020 vai RDF, nu, palielina arī risku, ka kļūdas līmenis var pieaugt. Es domāju, ka jāpanāk līdzsvars, lai pārliecinātos, ka tiek izveidota atbilstīga sistēma trūkumu pārvarēšanā un turklāt uh, tas netraucē ar vien pieaugošo MVU līdzdarbošanos šajās programmās. EKR atzinīgi vērtē jebkura veida kustību, virzību, kas eh, vērsta uz atbilstīgāku politiku šai jomā, un mēs gribētu mutināt tālāku virzību šai virzienā attiecībā uz aģentūrām. EKR, jāsaka, sen uzska, ir uzskatījusi, ka viss šis aģentūru neskaitāmais daudzums ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi neefektīvs, un jāsaka, to darbā un mandātos ir milzīga pārklāšanās. Viens ļoti skaidrs piemērs šeit ir Eiropas uh, aru profesionālās izglītības attīstības centrs un Eiropas izglītības fonds. Lūk, es domāju, ka tas ir lielisks piemērs tam, kur īstenībā divas aģentūras varētu apvienot vienā, lai padarītu darbu efektīvāku un turklāt arī ietaupītu budžeta līdzekļus. Gribu pateikties Kazas kungam par viņa visai pamatīgi izstrādātajiem tekstiem. EKA ir iesniegs arī atsevišķus grozījumus par jautājumiem, kas mums ir nu, tuvu sirdī un par kuriem es nu pat ir runāju. Paldies un paldies Bašīra kunga vārdā jums visiem. Lies paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Alde grupas vārdā izteiksies, būtu jāsakās Marijanai Harkinai, bet viņas nav klāt, bet vai šeit ir Līna Boelena, nē, arī viņu es neredzu zālē, arī neviena cita nav. Tomašs Meģeričs varbūt ir zālē. Nē, arī viņa nav šeit. FDD savukārt nav iecēlis vispār nevienu ēnu referentu vai kāds pārstāvs. Dominiks Martēns nav ieradies. Nu, līdz ar to diskusijas samazinās ļoti būtiski. Nu, tad tālāk varbūt komisijas pārstāvim došu vārdu. Lūdzu. Thank you very much for the, for the floor. Lielas paldies, priekšstādātāji, ka devāt man vārdu. Pavisam īsi izteikšos komisijas vārdā par vispārējo punktu par uh, budžetu pieņemšanu. Un tad uzdošu jautājumu kolēģiem, vai viņi vēlas, lai konkrēti pakomentēju par katru aģentūru. Es esmu no nodarbinātības ģenerāla direktorā, un esmu atbildīgs par uh, nodaļu, kas nodarbojas tieši ar šo budžetu. Augstu vērtēju referenta ziņojumu projektu. Tas norāda uz galvenajām lietām, kas arī mūsu skatījumā ir būtisks mūsu politikas jomā. Un vēlos visam īsi pakomentēt par tiem jautājumiem, kas atainojas ziņojuma projektā. Pirmkārt vēlos uzsvērt, ka arī mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi tālāk atvieglot vienkāršoto izmaksu Uh, variantu piemērošana, kā to pamatot norādīja Pirinski kungs un kāds arī pareizi atainojas viņam projektā. Šādā kontekstā ir ziņojumā pareizi sacīts, ka uh, vienkārši šādās procedūras samazina administratīvo sloku. Ir taisnība arī tas, ka viņas mūsu skatījumā arī sniedz ieguldījumu, lai samazinātos kļūdu skaits un manā skatījumā vēl jau svarīgāk ir tas, ka tās palīdz eh, pievērst galveno uzņemību uzmanību rezultātiem, jo te ir eh, galvenais rādītājs, eh, cik ir ieguldīts un kādu rezultātu saņem. Otra lieta, ko vēlos uzsvērt arī, šis viedoklis atainojas, viņam projektās attiec uz orientēšanos uz rezultātiem un veikspēju tas arī atainojas diskusijās kuras esam piedzīvojuši, jo īpaši ir izvirzīti kopīgie mērķi par uh, saistībā ar 2020 stratēģiju un uh, Eiropas pusgadu. Un runājot par Eiropas sociālo fondu, ir panākts ievērojams progress pēdējo gadu laikā. Eiropas sociālais fonds pats ar savu intervences loku pilnīgi atbilst Eiropas 2020 prioritātēm nodarbinātību sociālo lietu un atbilstošo mērķu jomā. Protams, mēs ļoti nopietni uztveram Eiropas revīzijas palātas novērojums šajā ziņojumā, un mēs šos novērojumus uzskatīsim par, ja iespējams, iedvesmas avotu, lai tālāk uzlabotu nākotnē orientēšanos uz rezultātu šajā finanšu perspektīvā un nākošajās. Es domāju, šie ir divi galvenie punkti, kurus vēlējos uzsvērt, pamatojoties uz ziņojumu projektu. Un tagad, ja nepieciešamās, vēlos dot vārdu kolēģiem un citādi, tad var uzskatīt, ka komisija savu stāšanos ir beigusi. Okay, Ihnen, den Kollegen würde ich schon das Wort geben, ja. Paldies, došu vārdu kolēģiem, ja kāds vēl savu ko teikt. Vai ir vēl kādi komentāri no komisijas puses? Nē, vairāk komentāru nav. Tāds grozījums var iesniegt līdz 15. decembrim 2012. Tātad 2012. mēs uh, balsosim 25. janvārī un attiecīgi marta plenārsēdē uh, šis jautājums tiks izskatīts. Tagad devītais punkts stāvoklis vidusjūras reģionā vajadzīja pēc Eiropas Savienības eh, kopīgas eh, politikas migrācijas jomā. Mūsu referente ir Elzbieta Morēna Šārķie. Lūdzu, vārds jums. Merci infiniment, monsieur. Milzīgs paldies, priekšstādātā. Tātad šis ziņojums par stāvokli vidusjūras reģionā. Uh, paredz eh, un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā. Šis ziņojums tātad ir mūsu komitejas, nodarbinātības komitejas atzinums, ko sniedzama Lībe komitejai. Un Lībe komitejā Roberta Meco no Eiropas tautas partijas, no Maltas, ir eh, līdzreferente un Kašitu, kas ir no SND kā mēs no politiskā viedokļa skatīsim šo ziņojumu. Vēlos minēt sešus apsvērums. Pirmais apsvērums ir tas, ka vēlamies sagatavot atzinumu, kas būtu gan vērtīgs, realistisks, gan konkrēts. Otrā lieta - šīm Šis ziņojums iestrādā Eiropas Savienības pamatvērtība, proti solidaritāti. Treškārt, šim ziņojumā, šis ziņojums ir līdzsvarots, nekļūst par uh, galēji noskaņu, uh, noskaņojumu paudēju, kur uh, ir vēršanās vispār pret migrantiem. Tas ir svarīgs punkts vēlēs uzsvērt. Ceturkārt, šī ziņā politiskais mērķis ir rast risinājumu, lai atbildētu uz jautājumu, kas ir delikāts, taču būtu ļoti bīstam no politiskā viedokļa no tā izvairīties no šī jautājuma. Jautājums ir šāds. Kā integrēt bēgļus un migrants Eiropas Savienības darba tirgu, kas ar viens cieši no krīzes, jo šeit ir saspīlējums spriedzes starp nepieciešamību pēc eh, solidaritātes un bēgļu integrēšanas un eh, to faktu, ka eh, daudz no mūsu līdzpilsoņiem cieši krīzes apstākļos. Pietkārt, mēs nevaram teikt vienkārši tā, ka mēs uzņemam cilvēkus neizstrādājuši iepriekš pilnīgi nekādu ideju par viņiem piešķiramo vietu vai lomu. Tad ir runa par principiem, taču šie principi ir arī jāpamato vīzijā. Un pēdējais punkts - šis ziņojums ņem vērā trīs dažādas migrantu profilus. Un arī šajā gadā ir ļoti svarīgi nesajaukt bēgļus kam ir bēgļu status, citu kategoriju, patvēru meklētājiem un ekonomiskiem migrantiem. Lūk, šādi priekšsēdētāja kungs ir seši punkti, kas bija par pamatu mūsu pārdomām. Nē, par pirmo punktu. Komisija ir pieņēmusi Eiropas darba kārtību, tā ir ambicioza migrācijas joma, un mēs lūdzam, lai padome pieņem tādu paša līmeņa ambīciju uh, dokumentu, var sakot, viņam jārīkojas, padomē jārīkojas, jārīkojas tikpat ambiciozi. Otrakārt, mēs atgādinājām, ka vidustermiņai jautājums, izaicinājumi, ar kur saskars Eiropa bēgļu krīzes kontekstā ir saistīts ar bēgļu integrēšanu. Nav runa par robežu pavēršanu, par migrantu plūsmas uzņemšanu, neied, neintegrējošos cilvēkus Eiropas sabiedrība. Līdz ar to mēs pieprasām no komisijas tādu plānu, kas ņems vērā bēgļu profesionālo un sociālo integrēšanas plānu. Trešā lieta. Mēs uzsveram, ka ir svarīgi jāņem vērā, uh, ņemt vērā datus, kas saistīti ar darba tirgu. Uh, pastāvīgā bēgļu pārvietošanas mehānismā, lai šis mehānisms nepadarītu par ļaunī, ļaunāku sociālo un politisko situāciju gan iedzīvotājiem, gan valstīm. Jāskatās, kāda ir ietekme konkrētajās teritorijās. Un tas man jau īpaši uztrauc manā valstī un vēl jau vairāk manā vēlēšana apgabalā, jo tur es saskaros ar šo problēmu. Te ar vien ir runa par principu realitāti. Ceturtā tēma mēs atgādinām, ka komisija uzskata, ka nekas neliedz ne, neiz, ka nekas neliedz neiz, izmantot Eiropas sociālo fondu, lai uh, īstenotu integrēšanas centiens. Šis fonds var finansēt profesionālu, bēgļu profesionālas integrēšanas projekts. Taču mēs tomēr aicinām saglabāt modrību lai šie piešķīrumi nemazinātu finansējumu Eiropiešiem, kam ir nepieciešams sociālais fonds viņa paša profesionālajā integrēšanā. Īpaši ņemot vērā to politiku, tos uh, projekts, ko mēs atbalstām jauniešu, sieviešu, senioru integrēšanai un arī citu iedzīvotāju kategoriju stāvokļu uzlabošanai. Uh, Pietkārt mēs pieprasām no komisijas sadarbībā ar dalībvalstīm izveidot sistēmu diplomu atzīšanai. Mums šeit ir darīšana ar tādiem bēgļiem, kas ir izglītot, taču izglītot citur, citās valstīs, citās citu izglītības sistēmu ietveros, nevar panākt integrāciju, ja nav šīs uh, diploma atzīšanas no vienas puses un uh, politikas, kas vērsta uz bēgļu un migrantu ātru integrēšanu. Sestkārt, mēs norādām komisijai, cik bīstams ir nelegālais migrantu darbs, viņu nodarbinātība nelegāli. Un es uzskatu, ka arī šajā gadījumā ir jābūt pavisam skaidriem attiecībā uz sankciju sistēmu, kas vērstas pret darba devējiem, kuri ņemtu vērā, ņemtu darbā migrantus. Sankciju un darba un sezonālo darbinieku direktīvas kontekstā. Un te jāskatās, kā mēs varētu šeit panākt integrējošāku sistēmu. Septītkārt, tas ir pēdējais punkts, ir ārkārtīgi svarīgi atgādināt riskus gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, kad tiek parakstīts līgums ar patvēruma meklētāju tādam gadījumam, kad šis patvērumu meklētāju pieteikums tiek noraidīts. Tātad te mums ir jābūt ļoti modriem un jāparedz visas problēmas, kas ar to varētu būt saistīts jau iepriekš. Un noslēgumā mēs pieprasām, lai komisija būtu ambicioza pārskatot zaļās kārtas direktīvu, lai to padarītu saprotamāku un efektīvāku, lai tā varētu piesaistīt augsti kvalificētu personālu. Tas varētu arī sniegt savu ieguldījumu Eiropas attīstībā. Tātad šie ir temati, kas ir bijuši mūsu uzmanības centrā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. decembris. Es domāju, ka mums ir visas iespējas strādāt kopā, lai attīstītu šo pirmo kopīgā darba platformu. Es uh, esmu priecīga kā var strādāt ar visu politisko grupu ēnu referentiem. Es ceru, ka attiecībā uz šo ziņojumu, tāpat kā attiecībā uz citiem ziņojumiem, par kuriem balsosim nākošu nedēļu, mums būs konstruktīva viedokļa apmaiņa. Mēs apliecināsim to, ka Nodarbinātības komiteja prot panākt konsensu un var virzīt tālāk tās lietas, par kurām viedokļi dalās. Un varbūt mēs tiešām varētu kalpot par stimulu īstenai ar Eiropas parlamenta politikai. Lūk, šāds ir mans noskaņojums, un es esmu jūsu rīcībā un visu politisko grupu rīcībā, lai strādātu šādā gaisotnē. Paldies! Vielen Dank! Liels paldies! Tagad um, vārds. Uh, Lapis Fernandes kunga. Man jāatgādina, ka mums ir ļoti maz laika atvēlēts katram jautājumam šodien tikai 20 minūtes, tā, tāpēc lūdzu izsakaties īsi. Sí, muchísimas gracias, eh, presidente. En primer lugar, agradecer a la ponente. Priekšsēdētāji, paldies. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentei par ļoti labu paveikto darbu skat no, cik lielisku perspektīvu viņi mums piedāvā, un mēs jāsaka, varam lielā mērā tā arī piekrist. Šīs komitejas darbā, manuprāt, ir ārkārtīgi grūti nonākt pie kopsaucē, bet mums ir jādomā par visu šo Eiropas projektu, un labi, ka ir šāds atzinums. Un, ja skatāmies uz šo jautājumu no nodarbinātības aspekta, tad jāsaka, tiešām referentē var piekrist daudzējādā ziņā, īpaši redzam, kas notiek pēdējos pāris mēnešos. Nu, diemžēl atbildes uz šo iespējamo problēmu, jāsaka, līdz šim nav bijuši pietiekami visaptvarošas un plašas. Nu, skatieties, kādas diskusijas norisinās Eiropas komisija, ļoti ambiciozi rīkojās, nu, izstrādājot šos priekšlikumus, kas ir mūsu priekšā, bet nereti tieši padomu bija tā, kas nobramzē pasākumu. Un it kā neņēma vērā tos izaicinājumus, ar ko Eiropa sastopas. Mums taču vairāk kā miljons cilvēku ieradušies Eiropā šogad. Un jāsaka, tiešām piekrītam šim domu gājienam. Domāju, ka ļoti labi rīkot arī attiecīgas diskusijas un godīgi pateikt, ka mūsu pienākums, kā tādai starptautiskai organizācijai, kā Eiropas Savienībai, ir pildīt savas saistības. Mēs taču esam tas uzņēmusies Ženēvas konvencijas kontekstā, un cilvēkam pienāks patvērums, viņiem tas būtu Eiropā arī jārod. Bet tas savukārt nenozīmē, ka tas notiks kaut kā ļoti vienkārši un viegli. Nē, nebūs viegli viņus integrēt tīri no sociālā skatu punktu raugoties, nu, un tas pats attiec uz nodarbinātību, bet, ja rīkosimies kopīgiem spēkiem, ja izstrādāsim viedas politikas, tad tādā gadījumā šo mērķi mēs varēsim sasniegt. Nu, un tāpēc gribu pieminēt vēl divas lietas kurās esam viensprātis ar domām, ko paudus referente. Divas, trīs lietas, ko gribam teikt. Pirmām kārtām jādomā par to, kā līdzekļi tiek izmantoti, kā uzraudzīt līdzekļu izmantošanu. Atzinumā, atzinuma priekšlikumā, protams, teiks, lūk, ka nu, nav jau izslēgta Eiropas sociālā fonda izmantošana, bet mūsu komitejai tomēr vajadzētu skaidru un gaišu savos paskaidrojumos pateikt, ka nedrīkst atņemt šim fondam līdzekļus, nu, tos līdzekļus, kas ir paredzēti vis visvairāk risk, riskam visvairāk pakļautajām grupām, trūcīgākajiem, lai tad piešķirt viņus tos bēgļiem. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Mēs, protams, piekrītam, ka ir jācīnās pret ekstrēmismu un tā tālāk, bet jau problēma ir nenoliedzama, ka, lai arī pastāv tādi labi nodomi, mēs vēlamies sociālo Eiropu, bet ja mēs izmantosim sociālā fonda līdzekļus, lai palīdzētu bēg, bēgļiem, bet fondā papildus līdzekļus neieskaitīsim, tad tādā gadījumā varam nonākt pie situācijas, ka apdraudam pašreizējo mm, riskam pakļautajām grupām sniedzamo palīdzību. Un rezultātā radīsies tāda kā konkurence starp trūcīgajiem mūsu sabiedrībā un bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Mēs vēlamies taču izvairīties no šāda veida sacensības starp šādām divām sabiedrības grupām. Darīt vēl ir ļoti daudz, kā mehānismi mūsu rīcībā ir tādi, kā, piemēram, valoda apmācības instrumenti, tāpat arī dažādi pasākumi, kas var uh, ļaut palīdzēt izvarīties no šādas konfliktējošas līdzekļu izmantošanas. Es domāju, ka mūsu kopitēja šeit noteikti ir savu lomu spēlējama. Paldies. Erika. Anita Erika. Herr Vorsitzender, zunächst einmal danke ich der Kollegin. Paldies, priekšsēdā. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem Morenšā Čei par uh, šo atzinumu, kas sagatavot šodien, ka Vācijas pārstāvis es pilnībā atbalstu viņas prasību uh, Uh, īstenot Eiropas darba kārtību imigrācijas jomā. Ir jāizpēc šo blokādu padomē, un es atbalstu to, ka ir nepieciešama Eiropas līmeņa um, imigrācijas pārvaldība tiem, kam pienāks patvērums, un tās um, dalībās, kas vairāk dara, tām būtu vairāk jāsaņem atbalsta, un savukārt pārējām būtu vairāk jāiemaksā šajā uh, fondā. Mums, protams, ir jāatbalsta darba devēji. Um, lai varētu organizēt pienācīgu apmācību. Jāsaprot, ka ne ik viens imigrants ir bēglis un ne ik viens bēglis ir imigrants. Mums vajadzētu nošķirt šīs atsevišķās grupas, jo pretējā gadījumā pilsoņi mūs nesapratīs. Uh, Mums vajadzētu nodrošināt uh, visiem šiem cilvēkiem atgriešanos savās izcelsmes uh, valstīs. Mēs šajā atzinumā runājam par īpašu situāciju, kas radusies uh, vidusjūras piekrastē. Un te es vēlētu uzsvērt vairākus punktus. Ik, ik viens cilvēks, kas tiek iz, izglābts jūrā, um, ir izglābta dzīvība, bet mums ir jāaptur šo uh, cilvēku došanās uh, ceļā. Un Es pats pirms četrām nedēļām viesojos Jordānijā kādā bēgļu nometnē un jāsaka, jo šobrīd, vēl šobrīd es esmu uh, satraukts, uh, jo uh, kāda sieviete man pastāstīja šajā bēgļu nometnē, ka viņa tāpat kā māte vēlējās kļūt par ārsti. Un šī iespēja mums būs viņiem, viņai jādod. Uh, Un visbeidzot, darbība Āfrikā. Daudzi kolēģi, kas ir pārstāvēti attiecīgajā uh, delegācijā, man norādīja uz to, ka Āfrikā situācija sarešķīja Boku Haram un Islām valsts darbība. Mums jādomā par uh, vidusjūras savienību, kas līdz šim nav darbojusies pietiekami efektīvi. Mums ir nepieciešama alianse um, kopā ar uh, Ziemeļāfrikas valstīm. Paldies! Paldies, un tagad vārds Enrikam Kalvei Šambonam. Paldies, priekšsēdētāji! Sākšu franciski. Otrā daļa būs uh, spāniski. Es ceru, ka man izdosies izteikties īsi, bet es vēlos sākt franciski. Vispirms tāpēc man labā, labāk saprast Morena Šarķē kundze. Viņa uh, deva šo vēstījumu, viņa runāja par pagājušās nedēļas uh, lielo notikumu, vienošanos un tā tālāk un tā joprojām, bet varbūt, ka dažiem šķiet, ka te ir runa tikai par politiskām spēlītēm. Uh, Tā tad man jāsaka, ka Morēna Šārķie kundze ir paveikusi lielisku darbu, mūsu politiskā grupa to atbalsta, lai gan mēs nevaram atbalstīt pilnīgi visu viņas teikto un atzinumā rakstīto. Tas noteikti ir lielisks pamats turpmākajam darbam. No savas puses es varbūt piedāvātu dažas uh, nianses tāpēc arī izsakos franciski. Kad tiek runāts par to, ka, ka ir bēgļi, kas ieradīsies Eiropā un runa ir par viņu integrāciju Eiropas Savienības sabiedrībā, ja mēs runājam par bēgļiem un nevis imigrantiem, jā, tad mēs varētu domāt par šo integrēšanu. Milzīga atšķirība starp bēgļiem un imigrantiem ir tāda, bēglis vēlas atgriezties tad, kad attiecīgie priekšnoteikumi demokrātiskai dzīvei ir nodrošināti um, ārsti, arhitekti un tā tālāk un tā joprojām, bet vispār jau varbūt gluži vienkārši vēlas palikt uz dzīvi šeit, Eiropā. Un ja mēs runājam arī uh, par imigrāciju no Āzijas, jāsaka, nekad nav radušās problēmas ar šo uh, cilvēku imigra, uh, integrāciju. Uh, Tāpēc mums ir jādomā, protams, par sociālo atbalstu un profesionālo atbalstu. Bet uh, vispirms ir jābūt vēlmei integrēties tālāk, uh, kad mēs norādam komisijai uz to, kādu risku rada nelegālā nodarbinātība. Nu, risks uh, jeb briesmas tas ir vārds, kas mums saistās drīzāk ar to, ka mēs darām glāzi uh, alus uh, kādā kafēnīcā Parīzē. Bet es domāju, ka te mēs runājam par kaut ko citu. Tāpēc es piedāvātu varbūt šo vārdu uh, briesmas, jeb daužē franciski aizstāt ar citu. Un tagad es turpināšu spāņu valodā, jo vēlos iepriecināt arī uh, tūkus nu, šobrīd esmu pabeidzis savus lingvistiskos dabas apsvērumus. Tātad tālāk spāniski, lūdzu uzlieciet austiņas. Tātad mums e, strādājot pie šī jautājuma ir jābūt piesardzīgiem, un es pilnībā piegrītu Lopes kunga teiktajam. Mums tomēr jābūt piesardzīgiem, izmantojot Eiropas sociālo fondu. Mūsu budžeta līdzekļi tik ierobežoti, un eh, ja mēs vēlamies izmantot šos līdzekļus pilnīgi visam, tad mēs, eh, protams, nevarēsim īstenot visu, eh, visu programmu. Mums ir nepieciešams atvēlēt īpašu budžeta līniju imigrācijai pienācīgi aprēķinot, kas tam būtu nepieciešams, lai, teiksim, nenorad, nenodarītu kaitējumu cita, citām jomām. Tāpēc arī mums ir pienācīgi jādefinē bēgļa jēdziens un imigrantu jēdziens, jo runa ir par atšķirīgām cilvēku kategorijām. Un, attiecīgi, problēmas, kas ir saistīts ar šīm iedzīvotāju kategorijām, ir atšķirīgas. Ir, protams, eh, zinām starpības ar to, ka, teiksim, kāds ārs ierodas Eiropā un varbūt vēlāk vēlas atgriezties savā izcelsmes valstī un imigrantu, kas ir maskavacēts un kas vēlas palikt Eiropā. Tālāk Te ir runāts par to, ka mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja migrācijas jautājumā. Padomē gal galā beidzot būs jāieklausās mūsu teiktajā un jāpamostas. Mums ir nepieciešama pozitīva pieeja šim jautājumam. Mums ir jādomā arī par vajadzībām, kādas ir Eiropas Savienības darba tirgū Es jau ilgu laiku strādāju pie šiem jautājumiem, un ja mēs vēlamies īstenot vispārēju pieeju imigrācijas jautājumam, tātad kontrolēt imigrāciju un tā tālāk un tā joprojām, es vēlos atgādināt, ka mums ir jāņem vērā arī milzīgās demogrāfiskās problēmas, ar kādām mēs saskaramies šobrīd Eiropas Savienībā. Demokrātiskā situācija atšķiras dalībās starpā, bet dažās valstīs situācija ir diezgan smaga, kā piemēram manas pārstāvētajā un jūsu pārstāvētajā. Tātad mums ir jādomā par imigrāciju visos tās aspektos. Eiropas Savienības nodarbinātības tirgus, um, milzīgais bezdarbs, arī tas viss ir jāņem vērā um, un domājot arī par sociālas drošības sistēmām. Paldies! Paldies! Tagad būtu bijis jādod vārds Patrikam Liejarikam, viņš nav ieradies. Eh, Džīns, Džīna Lamberta. Diemžēl viņa arī nevarēja ierasties, viņa piedalās citā sanāksmē. Un tagad vārds Laurai Adžējai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies mūsu atzinumu sagatavotājai Morēna Šarķē kundzei. Vēlos apstiprināt, ka mēs esam e, gatavi sadarboties šajā jautājumā, esam gatavi e, iesaistīties. Un vēlos uzsvērt dažus punktus, kas mūsuprāt ir svarīgi. Tātad mēs runājam par visaptvarošu pieeju Reālā situācija norāda uz to, ka mums ir nepieciešama kopēja pieeja, tikai tādējādi mēs varam atrisināt šīs problēmas. Valets sametā jau mums izdevās vienoties par eh, skaidru vīziju un to, kā vajadzētu risināt imigrācijas jautājums. Un uh, divas dienas pēc šī samita, jāsaka, vairākas valstis uh, rīkojas pilnīgi pretēji tam, ko bija solījušas. Es saprotu, protams, problēmas, un es saprotu, kāpēc tāda vai citāda lēmuma tiek pieņemta, bet nevar būt tā, ka vienu dienu tiek teikts eh, viens, un otru dienu tiek darīts kaut kas pavisam cits. Jo, ja mums ir nepieciešama kopēja vispārēja pieeja, tad tā nozīmē 28 valstu pieeju. Es priecājos par to, ka tiek runāts par vidēji termiņu pasākumiem Tas liek domāt, ka mums ir eh, projekts ar konkrētu vīziju. Bet es vēlētos arī, lai mēs runātu par eh, pasākumiem, kas jāīsteno nekavējoties, jo, diemžēl, situācija ir jārisina nekavējoties. Mums ir jātiek galā ar šo ārkārtas situāciju. Ir ticis piedāvāts sadalīt 200 tūkstošus eh, imigrantu, bet gal galā tikai 200 cilvēki ir tikuši nosūtīti. Tātad sistēma nedarbojas efektīgi. Jāsaka, jau atkal es priecājos par to, ka mēs runājam par vidas termiņa dimensiju, bet ir jādomā arī par šo jautājumu risināšanu īstermiņā. Tālāk, kas attiecas uz finanšu līdzekļu izmantošanu, daudzas valstis raugās tikai uz to, cik daudz līdzekļu tiks piešķirts uh, viņām pašām, bet mums ir nepieciešams uh, racionāli risināt šo jautājumu. Mums ir jāraugās arī, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Vai arī mēs izmantojam šos līdzekļus, lai integrētu imigrantus sabiedrībā, nodarbinātības tirgū? vai arī mēs nonāksim tādā situācijā, no kuras mēs gluži vienkārši nespēsim izkļūt. Revīzijas palāta turpina apgalvot, ka mēs nerīkojamies efektīvi, ka mēs neizpildām savus, ne, nesasniedzam savus mērķus, tātad mēs nedrīkstam situāciju vēl, vēl vairāk sarežģīt. Vēl kāds elements, kas, manuprāt, ir svarīgs, valodu kursi, lai integrētu šo cilvēku sabiedrībā. Arī te ir jādomā, kas būs atbildīgs par šīs apmācības sniegšanu. Un kā gan mēs to varam nodrošināt, ja šobrīd mēs nespējam uh, uzņemt šo cilvēku pienācīgi? Itālijā ir trīs tā dēvētie hotspot jeb uzņemšanas punkti. Uh, Mēs vēlamies šiem cilvēkiem eh, mācīt valodu, bet mēs nespējam viņus pat identificēt, mēs nespējam viņus pieregistrēt. Tātad runa ir par pamatu informāciju, eh, kas ir eh, jāsavāc Jāsaka, arī uz mums gūstas atbildība, ja mēs vēlamies nodrošināt integrāciju, tad ir jātiek galā ar izaicinājumu, ko rada šis bēgļu pieplūdums. Mums ir jārīkojas efektīgāk. Mums ir jāgarantē, zinām, minimālo normu ievērošanu un arī nodarbinātības jomā jāsaka, mums ir jāievēro cilvēktiesības, jārespektē bēgļu cilvēktiesības. Tas arī būtu viss pagaidām no manas puses, bet es esmu gatava iesaistīties darbā pie šī dokumenta. Paldies! Paldies! Tagad bija to. Kundze. Paldies! Pavisam īsi. Mēs runājam par imigrāciju, bet eh, Itālijā um, Tie ir tūkstošiem cilvēku, kas eh, nelikumīgi ierodas eh, valsts teritorijā, tie ir nelegāli imigranti, kas ir raduši patvērumu Itālijā, vai nu ekonomiski imigranti, kuriem ir zināms plāns, kā iegūt patvērumu, bet starp laikā viņi ir, viņi tāda pārvietojas valstī, daži no viņiem varbūt ne, nelegāli strādā, citi uh, gluži vienkārši gaida savu kārtu viesnīcās, un tas viss rada izmaksas sabiedrībai. Bet es nevēlētos, lai šās dienas debatas uh, jau atkal būtu kārtējās debatas par uh, ar nevajadzīgiem vārdiem, jo mēs runājam par uh, smagu, nopietnu situāciju. Diemžēl Eiropa nav pievērsusies uh, šo jautājumu risināšanai pagātnē, un diemžēl šobrīd tā nav gatava tikt galā ar šīm problēmām. Jā, ir zinām vēlme, bet vai ir patiesa vēlme no komisijas un padomas puses? Mēs parlamentā vairāk kārt esam pauduši savu satraukumu par imigrācijas un bēgļu jautājumu risināšanu, bet, ja es paraugos uz to, kāda ir situācija Itālijā, tā tikai pasliktinās. Manā rīcībā nonāca informācija saskaņā ar kuru kāds, teiksim, eh, labējo spēku pārstāvs eh, paudu savu viedokli par notiekošo mūsu valstī. Jāsaka, es neatbalstu tos politiskos spēkus, bet man gluži vienkārši satrauc tas, kas notiek manā valstī. Tātad ārpus šiem, vēl bez šiem skaistiem vārdiem, kurus mēs nepārtraukti atgādinām, mums ir jābūt izlēmīgiem un mums ir jārīkojas arī Eiropas parlamentā, jo mēs nevaram atļauties arī turpmāk gadiem ilgi sagatavot ziņojums par šiem jautājumiem. Mēs nedrīkstam gaidīt nākamo samitu, kas būs veltīts imigrācijas jautājumiem, nākamo ārkārtas sanāksmi, kas būs veltīta imigrācijas jautājumiem, jo runa ir par to, ka simtiem tūkstoši cilvēku ikdienas ierodas mūsu valstī, viņiem ir nepieciešams palīdzēt. viņus ir pienācīgi jāuzņem vai jānosūta atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm. Tātad, jā, iespējams, ir jāpalīdz šiem cilvēkiem atgriezties. Paldies! Paldies, tagad Stīvens. Kundze. Dank u wel, voorzitter en collega's. Paldies, priekšstādātā un kolēģi. ECR. Es strādāju ECR mm, par veigļu iekļautību pie tā ziņojuma, taču pirms turpināšu savu sāšanos vēlos pateikties referente par tās sniegto informāciju un izsniegto darbu. Strādā pie šie teksti. Mani komentāri tagad. Es domāju, ka Otrajam punktam iesniegsim grozījumu, tāpēc, ka tur ir jābūt skaidrākam formulēm. Ko vēlos es ar tā sacīt? Proti, mums ir jāprasa, lai Eiropas komisija izmantot savu, in, savas institīvas tiesības, lai grozītu direktīvu, kas atbilst Ženēvas 1951 gada konvencija. Tajā direktīva sacīja, ka katram bēglim jau no pirmās dienas nonākot Eiropas Savienībā ir tādas pašas sociālās tiesības, kā citiem cilvēkiem, kas visu savu mūžu ir snieguši ieguldījumu sociālās sistēmas veidošanā. Es sniegšu piemēru no Beļģijas. Tas izraisa nepatiks sabiedrība. Šī nepatika ir jūtama, kad ir, piemēram, runa par um, patvērumu meklētāju pārvietošanu un līdz ar to tas arī atstāja sakas uz bezdarba līmeni. Kurš uh, patērumu meklētājs, kurš normāli pelnīt 600 uh, eiro mēnesī, to darīs, tad ja viņš var uh, nesliktāk nopelnīt, būdams vienkārši bezdarbnieks. Dalībvalstis pašas īstenos savu integrācijas politiku. Un šeit direktīva jāizmanto elastīgi, tāpat kā to parādas konvencija par bēgļiem. Es, kolēģi, aicinu jūs atbalstīt šo grozījumu, pavisam drīz iesniegšu mums tekstu. Paldies. Dankeschön. Jetzt Agnieszka Kozlovska-Rajevič. Paldies. Tagad vārds Agnieszkai Kozlovskai-Rajevič. Es pareizi izrunāju jūsu vārdu, kāds sērs ar priekšstādā. Lielas paldies, priekšstādā, dārgie kolēģi. Vispirms apsveicu eh, Morēnu Šartie kundzi. Viņa ļoti pareizi ir izklāstījis eh, bēgļu politikas pīlārus un prioritēts. Integrēšana, kontrola, uzraudzība un monitorings ir ņemts vēlā vērā. Šīs parādības apjoms ir ļoti liels, tāpēc mūsu interesēs ir nodrošināt to, lai bēgļi varētu uh, strādāt un maksāt par savu mājokli, tātad nopelnīt sev iztiku. Tāpēc piektais punkts ir izšķirīgi svarīgs. Piektajā punktā ir paredzēts, ka ir jāpātrina kvalifikāciju atzīšanas procedūru. Dažkārt šīs procedūras aizņem veseliem gadiem. Iedomāsimies, ka mums Eiropā ir nonācis ārsts un viņš uh, gadiem gaida, līdz viņa kvalifikācija tiktu atzīta. Viņš nestrādā, viņš zaudē uh, prasmes, un šī procedūra vienkārši ievēlkas. Tas nav mūsu interesēs. Tas vienkārši nāk par ļaunu migrantam, viņa ģimenei, visai sabiedrībai. Tāpēc mums būtu jāpātrina kvalifikāciju, migrantu kvalifikāciju, diplomu atzīšanas uh, procedūru, lai viņi kļūtu ekonomiski neatkarīgi. Mēs to apspriežam migrācijas debašu ietvaros, taču tā ir plašāka tēma, kas nav pilnīgi atrisināta, skaitā arī pašā Eiropas Savienības iekšienā. Tāpēc mums ir jāizmanto šī iespēja runāt par šo izšķirīgu svarīgo punktu. Visi punkti, kas attiec uz integrāciju, ir izšķirīgi svarīgi. Man ir pilnīgi pašsaprotams, ka mums ir jāpievērš uzmanība izglītībai un piekļuvai izglītībai. Tas attiec uz valodām, taču ne tikai. Un pēdējais, ko vēlos sacīt, Ir jāizveido efektīva pārbaužu sistēma, lai varētu pārbaudīt tos cilvēkus, uh, kuru patvēruma pieprasījums ir noraidīts. Divas trešdaļas no viņiem, kam būtu, kas būtu jāizraida, tomēr paliek. Mūsu rīcībā tikai ir aplēses, taču šī grupa ar vien pieaug, tik daudz jau nu gan ir zināms. Tāpēc diezgan drīz šiem cilvēkiem, nelegāliem imigrantiem, būs bērni, kas uzaugs nelegāli Eiropā. Un tad ir viegli iedomāties, kas notiks tālāk. Šiem bērniem nebūs piekļūs izglītībai, tad drīz vien viņi kļūs par apdraudējumu. Pat tad, ja viņi stingri sakoties, eh, ir eiropieši, tāpēc viņu integrēšana ļoti svarīga. Un te nav runa tikai par morāles vērtībām, te nav runa tikai par šo cilvēku dzīves kvalitāti, bet arī par mūsu drošību un viņu drošību un drošumu. Un pēdējais punkts. Zilās kartes direktīvas pārskatīšana un legālās migrācijas kanāla. Mēs bieži vien uh, ignorējam, neskatām šo lietu, jo to apāno cits problēmas saistībā ar, ar imigrāciju. Tomēr šis temats ir ļoti svarīgs. Daži cilvēki, kas nonāk pie mums nelegāli, būtu varējuši izmantot legālos ceļus, ja tādi būtu izveidot. Viņi būtu varējuši nonākt uz Eiropā legāli un tad varētu sniegt savu ieguldījumu mūsu ekonomiku attīstībā. Noslēgumā vēlos pateikties referentēji par uh, viņas priekšlikumē. Visi šie priekšlikumi ir ļoti labi uzrakstīti. Paldies. Konstantinka Kuneva. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies labajai kolēģei Marīna Šārtie kundzei par viņas vienmēr lielisku paveikto darbu. Tomēr man daži komentāri par viņas atzinumu. Man ir aizdomas, ka nav īsteni ambicioza plāna no Eiropas komisijas puses attiecībā uz migrāciju. Un nav arī šāda plāna, protams, no padomas puses. Turklāt pēdējā laikā daži terorismi ir sasaistījuši ar migrāciju. Dažas dalībvalstis, diemžēl, ir radušas šeit iegans, uzslēgt savas robežas un Um, visu slogu atstājušas Eiropas dienvidiem, jo īpaši Grieķijai, ja runājam par īpašiem pasākumiem, kas varētu palīdzēt um, migrantiem integrēties, tad galvenokārt ir jārunā par godīgu, vienlīdzīgu bēgļu sadalījumu Eiropas savinībā. Ja mēs to nedarīsim, tad kā var runāt par pasākumiem um, viņu integrēšanai? Kādā tad sabiedrībā, ar kādu uh, Uh, nodarbinātības programmu. Mēs būtu varējuši daudz izdarīt, daudz varētu darīt arī attiecībā uz pieprasījumu un piedāvājumu. Taču, ja neatrasināsim pamat problēmas, tad darbosimies ļoti virspusēji, tikai tāda kā ugunsdzēsēja ārkārtas situācija. Ir nepieciešama ļoti laba programmēšana, ko katra Eiropas Savienības dalība valsts var izturēt, ko tā var piedāvāt. Atcerēsimies arī Eiropas Savienības pamatvērtību solidaritāti. Paldies! Dankeschön, Herr von Tulis. Paldies, von Tulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies priekšstādātājs, saka Fundulis kungs. Iesākumā Eiropā jāsaprot, ko tā vēlas. Priekšstādātais Junkers pieprasīja, lai 50 miljoni e, bēgļi nonāktu Eiropā, tāpēc, ka Eiropa noveco. Solidaritāte jā, cilvēcība jā, taču atvērto robežu politika kļūst par bumerēku Eiropā. Jūs ļoti labi zināt, ka visi migranti nav bēgļi. Galvenokārt viņi ir ekonomiskie migranti, kas vienkārši meklē labāku dzīvi. Nu, pašsaprotams, ka katrs cilvēks meklē labākus uh, dzīves apstākļus sev un savai ģimenei. Pēc tam, kad Eiropa uzaicināja šos cilvēkus, ieraudzīs, e, ieraudzīs bēgļu um, plūsmu un tā skaitā ar teroristu viņu vidū tika slēgtas dažas robežas. Un visi atsakās no savas atbildības. Vai tad Grieķija ir vainīga pie milzīgās uh, migrantu plūsmas? Ja Grieķija nebūtu gan iejūtīga simtiem dzīvību neglābjot uh, vidusjūras ūdeņos, ko teiktu Eiropa? Uh, ka Grieķija nevarot cilvēku dzīves vērtību un slīkst bēgļi. Kas tagad tiek sacīts no Eiropas puses, ka lūk, uh, Grieķija nesargā savus robežas un tās ir caurmainas kā Šveicas sirds, tad man rodas jums jautājums, ja visi šo cilvēki, kad tiek slēgts robežas, paliek Grieķijā, kā viņi izdzīvos, kad nav darbvietas pieejams un bezdarbs augstā līmeņā, vai Eiropa uzņemsies viņu izdzīvošanu, vai Eiropa uh, pārliecināt Turciju, kuru tagad tā eh, maigi lūdz eh, uzņem šos cilvēkus un uzturēt savā teritorijā. Tie, kas ir bēgļi un izpilde ANO prasības, jā, Eiropa, tad uh, uzņemsies savu atbildību, taču pārējie ir jānosūta atpakaļ uz savām valstīm. Paldies. <clears throat> Kolēģinen, liebe kolēģin. Cienījamie kolēģi, pirms es dodu vārdu komisijā. Es vēlētos izteikt arī īsu uh, komentāru. Daži punkti mūsu darba kārtībā, dažas diskusijas um, tik tiešām rada zināms satraukumu. Vispirms es uh, vēlētos uzsvērt uh, to, ko teica Morēna Šatiekundze savas uzstāšanās noslēgumā. Mēs šeit runājam par cilvēkiem. Varbūt daži par to ir aizmirsuši. Un es personīgi vēlētos teikt, ka neviens cilvēks nav nelegāls. Otrs komentārs. Es vēlētos uzsvērt, ka ir novērst šo te konkurenci eh, cilvēku starpā, nu, teiksim, nostatot šos bēgļus pretstatā citām iedzīvotāju grupām, tas nav cilvēcīgi. Mums vajadzētu būt eh, sasodīt piesardzīgiem, lai mēs nesajauktu kopā terorismu ar imigrāciju un eh, bēgļiem. Un kas attiec uz uh, Eh, kvalifikāciju, tad es vēlētos, lai atzinums sagatavotāji padomātu par to, ka attiecīgi mums ir reģen, aģentūras Eiropas Savienībā, kas varētu nodrošināt mm, šo te kvalifikāciju, un mums ir jāsaprot, ka, uh, kas attiec uz ārstiem un medmāsām, mums ir noteikumi Eiropas Savienībā, jo ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai šiem cilvēkiem būtu uh, pienācīga kvalifikācija, jo no tā ir atkarīga pacientu drošība. Un visbeidzot ieteikt dažiem lasām vielu, proti laikrakstā Financial Times uh, ir kas interesants uh, rakstīts piekdienas numurā. Uh, komentārs par uh, Sīriju. 30 uh, gadu kāru. Un tas, ko Eiropa piedzīvoja savulaik, bija um, ārvalstu varu iejaukšanos. Tāpēc es vēlētos uh, lai jūs padomātu par to, kad mēs domājam par bēgļu atgriešanos. Bet, nu, tas ir tikai tāds personīgs komentārs no manas puses. Un tagad vārds Johanai eh, Tomā, kas ir komisijas pārstāve. Šis prīti vārds. Kaini, piemērkums, sērkums. Jums nebūs nekādu komentāru no komisijas puses? Liels paldies priekšādātājs šī ir tēma, kas mums ir visai delikāta. Un mēs, protams, vienmēr apspriežamies ar DJ Home ģenerāla direktorātu. Un, ko es no mūsu ģenerāla direktorāta puses varu teikt, ka mēs šo jautājumu pētām, ņemam vērā piezīmes, ko izsaka deputāti, ir tīpaši attiecībā uz ESF eh, e līdzekļu izmantošanu. Šai ziņā mēs esam jau sākuši diskusijas ar dalībvalstīm par to, ka tās var pēc iespējas labāk šos līdzekļus izmantot tā, lai integrētu bēgļus. Nu, un, protams, mēs arī skatāmies uz dažādām cilvēku grupām, centamies, cenšamies nodalīt migrantus no bēgļiem, patvērumu meklētājus, patvērumu saņēmē, pa statusu saņēmušos, tā lai mēs varētu mērķiecīgāk īstenot savus pasākumus un izmantot līdzekļus. Šobrīd ne tikai DJ Employment, bet arī citi komisijas dienesti vēl tikai pēta vairākus iespējas, kā labāk šo cilvēku integrēt sabiedrībā. Nu, vienalga, vai tiek runāts par programmām vai projektiem, kad runājam par valodu apmācību, izglītību, arodu apmācību un tam līdzīgi. Tāpēc, jāsaka, šo jautājumu uztveram ļoti nopietni. Un, protams, ka darbā ņemsim vērā arī jūsu debašu rezultātus. Danke sehr. Jetzt muss ich die Fristen noch ansagen. Am 15. Dezember. Paldies. Tagad man jūs vēl jāinformē, ka jūs varat iesniegt savus grozījumus līdz 15. decembrim, pulksten 12. balsosim mūsu komitejā 18. februārī. Kad par to balsot Lība komiteja vēl nav zināms, bet eh, tas tiks izskatīts. Uh, mārta plenāra sesijā. Tagad nākamais punkts jaunai, eh, integrētās ter, eh, jaunās integrētās teritoriālās investīcijas un um, vārds. Priekšādātāji. Gribu likt jums priekšā atzinumu projektu. To ieteiksim tālāk reģi komitejai Un te runājam par integrētām teritoriāliem ieguldījumiem. Šajā atzinumā esmu iekļāvusi nodarbinātības perspektīvu attiecībā uz šādiem investīciju instrumentiem un arī esmu norādījusi uz dažādiem trūkumiem, kas pastāv šobrīd. Pirmām kārtām gribu uzsvērt, kāds ir potenciāls pieejai, kas būtu vērsta no lejas uz augšu šādu instrumentu izmantojumā. Uh, jo mēs varētu tad veicināt vietēju uzņēmēju darbību, sociālu uzņēmēju darbību un nodarbinātību. Ar šāda veida metodi mēs rīkotos atbilstīgi, to mēs pārmantot no iepriekšējās līderu programmas. Tā, manuprāt, dotu pilnvaras vietējai kopienai un nodrošinātu ilgspējīgu lauku attīstību. Es atzinīgi vērtēju to, ka šie instrumenti tagad ir pieejami visiem, visu struktūru fondu kontekstā nu, piemēram, arī pilsētvidas teritorijās. Tomēr nožēl nu, jākonstatē, ka ITI un e, šie instrumenti, attīstības instrumenti tomēr nav skaidri identificējami, kad tiek meklētas finansējuma metodas. Un jāsaka, iestādes nespēja un potenciāli izmantot nespēja saprast šo ko, noteikumu kopumu. Nu un te nu komisijai un dalībvalstīm ir uzdevums. Tām jādara kaut kas, lai šo jomu uzdar, iz, uzlabotu nodarbinātības aspekts ir klātesošs, bet jāsaka, to vajadzētu vēl spēcināt. Saskaņā ar Eiropa 2020 stratēģiju ES fondiem būtu nodarbinātība jāliek kā stūrakmens savā darbībā, un šai kontekstā gribu piem, pieminēt salīdzinoši ierobežotā sociālā fonda līdzekļu izmantošanu šādu investīciju vajadzībām. Uh, protams, arī jānodrošina no nu, sadarbība ar ekonomikas un sociālo komiteju un reģionu komiteju un viņu referentu, kas strādā pie CLDI, jeb jauniem teritoriālās attīstības instrumentiem. Nu, redzēsim, kā šie abi instrumenti tiks īstenoti dalībvalstīs, un esmu pārliecināts, ka uzmanīgi sakosim līdzi notikumu attīstībai kopā ar reģi komiteju un mums vajadzētu tāpēc nākt klajā ar vairākiem punktiem, kas tad apskatīti vidustermiņu pārskatā, kas gaidāms 2017. gadā. Paldies mūsu konsultantiem par sadarbību darbā. Un ar nepacietību gaidu jūs komentārus, tāpat arī grozījumus. Dankeschön. Jetzt. Liels paldies. Nu, tagad došu vārdu Dānu referentiem, katram pusotra minūte. Perinskī kungiem pirmajam vārds lūdzu. Thank you, Chairman. Priekšādātāji, paldies. Gribu īpaši paldies teikt Šodrovs kundzei par ļoti labi sagatavotu atzinumu. Es jāsaka, teikšu tikai tik daudz, ka man ir trīs ierosinājumi, trīs piezīmes. Pirmām kārtām saprotot, ka CLDI un ETI ir īpaši nepieciešami instrumenti mazāk attīstītajos reģionos, un līdz ar to mums vajadzētu mudināt komisiju un dalībvalsts atbalstīt tieši šo reģionu vietējās pašvaldības šādu instrumentu un iniciatīvu izmant, izstrādāšanu un izmantošanā, jo, protams, ka viņi arī nav īpaši gatavi to darīt, viņiem vajadzīgs papildu atbalstu. Otram kārtām eh, CLD un ITI iniciatīvas būs eh, veiksmīgas tikai tad, ja tās attiecīgi vērsīsies eh, pie tā, tām problēmu jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību un sociālo jomu konkrētās kopienās. Tāpēc te jādomā domāju, par ļoti mērķiecīgu attieksmi. Un trešām kārtām no ļoti skumji, ka ir ļoti ierobežots atbalsts no Eiropas sociālā fonda šai, šo instrumentu izmantošanā. Mums te nu jāatcerās, ka faktiski šāda veida finansējums varētu piedāvāt papildus ieguldījumu teritoriālās attīstības eh, kontekstā, institucionālu kapacitāšu stiprināšanā gan vietējā, gan reģionālā līmenī. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs Ulrika Trebesijus Nē, Anna Grērika pārņems. Lūdzu. Paldies. Ulra, ka trebīsijos vārdā es pirmām kārtām gribu pateikties Mihailai Šoidravai par viņas sākotnējo darbu pie šī atzinuma. Man nav nekāda problēma attiecībā uz šī atzinuma saturu. Piekrītu ļoti daudz kam no tā un īpaši atsaucēm uz MVU un sociāliem uzņēmumiem arī atsaucas uz to, ka administratīvais sloks jāsaglabā minimālā apmērā un interesētas puses jāiesaist vietējā līmenī. Es gribu tāpat laikā pāris jomas spēcināt. Domāju, ka mums ir jāuzsver šādi punkti. Es finansējumu nevajadzētu izmantot, lai subsidizētu nacionālas pieejas, bet gan to vajadzētu izmantot, lai piedāvātu papildus atbalstu tā, kas ļauj nacionālas programmas bagātināt saskaņā dalībvalsts lēmumiem. ES programmu ietvaros jāpiedāvā atbilstīga elastība, kas ļauj dalībvalstīm īstenot individualizētu atbalstu atbilstīgi vietējai specifikai un vajadzībai, pārliecinoties, ka finansējums tiek nodots tur, kur tas visvairāk vajadzīgs un nav lieku kontroļu sloga. Un, ja kāda veida nākotnes izvērtējumu, ko varētu teikt Eiropas komisija attiecībos ES finansētām programmām nodarbinātības un sociālo lietu jomā, būtu jāiet tālāk par to, cik maksā um, konkrēta līdzdalība, bet jādomā arī par to, kā šie pasākumi ietekmēs jauniet, jaunatni un nodarbinātības jomu nākotnē, garākā, ilgākā termiņā. Ja prioritāts jāpiešķir tam, lai saprastu, kā un kāpēc konkrētas kampaņas, piemēram, gūst panākums. Ir, protams, liela atšķirīga sociālās sistēmas dalībvalstīs, tas jārespektē, tāpēc jāizdara viss visi centieni, lai pārliecinātos, ka birokrātijas process neiejaucas šajā procesā un nerada pārlieku slogu dalību valstīs. Un daudzos gadījumos tieši šāds administrīvas sloks var fokusu novirzīt prom no pieejas, kuras pamatā ir rezultāti, uz tādu pieeju, kur galvenais ir ieguldīt. Un visbeidzot runājot par MFF, Mūsu grupā ir stingri jūtama opozīcija. MFS ir vispirmām kārtām jāskatā, tad daudzgad finanšu plāns. Pārskats ir vajadzīgs tā, lai piedāvātu iespējas reformēt uh, prioritātes līdzekļu izmantošanai starp dažādām budžeta jomām. Bet kopumā par MFF, ja daudzgad finanšu plānu uh, summu nedrīkstam uh, šaubīties, tas jāsaka esošā līmenī, bet vēlreiz liels paldies par darbu un ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar visiem ēnu referentiem turpmākajās nedēļās. Paldies! Dankeschön. Einen... Lies, paldies! Pusotra minūte. Gribu atgādināt, vairāk nav laika. Tālāk Enrika Kalvēšana Bonkungs. Jums noteikti izdosies iekļauties pusotrā minūtē, vai ne tā? Es ceru gan priekšādātāji. Runāšu Hārkins kundas vārdā, viņa tā īstā ēnu referenta šajā gadījumā. Un viņa saka, lūko, Paldies referentei par darbu piedzinumu. Harkina, pilnībā, Harkina kundas pilnībā piekrīt, ka šai politikai ir reāls potenciāls uzlabot nodarbinātības iespējas, un viņa uzskata, un es runāju viņas vārdā tagad, viņa uzskata, ka tad, ja kopiena vada vietējās attīstības instrumentus, tad tas palielina potenciālu tīpaši vietējā līmenī, uh, CLDI ir kā tieša reakcija uz vietējām vajadzībām un izaicinājumiem, kas ļauj arvien tālāk piedāvāt lēmumu pieņemšanas procesos eh, uzlabojumus. Bet viens no svarīgākajiem aspektiem attiecība uz CLLD un integrētu teritoriālu ieguldījumu instrumentu izmantošanu ir vēlme no vietējo uh, struktūru puses pārliecināties, ka pieeja patiešām tiek vērsta no lejas uz augšu un vietējai kopienai ir lēmumu pieņemšanas iespējas un te nav tikai tāds, nu, tāda tukša vārdi. Viņi turklāt arī piekrīt, ka CLLD ir bijis ļoti liederīgs, veicinot ilgspējīgu lauku attīstību un šiem instrumentiem piemīt potenciāls uzlabot arī pilsētu vidas attīstību Viņa ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar referentu darbā pie šī atzinuma. Nu, lūk, tas sakām cēnu referentē. Nu, vēl tikai pāris teikumu no manas puses. Un tāpēc es tikai gribēju, es tikai gribēju teikt, ka mobilitāti gan nevajag aiztikt. CLLD tīkls eh, ir svarīgāks nekā paralizējošs tīkls. Priekšsēdētāji, jūs teicāt, jā, mēs esam tikai cilvēki, mēs taču nesam kaut koki, kas eh, aug un mirst tajā pašā vietā, tāpēc mums ir vajadzīga mobilitāte. Ganz knap an den anderthalb minūtēm. Nu, knapi, knapi iekļāvāties pusotrā minūtē, bet paldies tomēr. Tā, nākamā runātāja. Ist nicht hier? Viņas nav klāt. Nu, tad Laura Džāt, ja viņa ir atkal gatava runāt. Grazie, prezidente. E gra... Priekšādētāji pateicos. Un paldies par šo atzinumu kolēģei Šoidrup kundzei. Šajā atzinumā ir ļoti daudz punkti, kam varam piekrist bet ir vajadzīgi tomēr precizējumi. Šeit runājam par izaugsmi. Bet es gribētu runāt ne tikai par izaugsmu, bet arī par attīstību, tā lai piedāvātu šai idejai tādu kvalitatīvu elementu šķautni, nevis tikai kvantitāti attiecībos kaut kādu skaitļu pieaugumu, līdzekļu izmantojumu teritorijās un tā tālāk. piekrītu, ka vajadzīgi uzlabojumi. Un būtu mērtiecīgi jāpievēršas ilgtspējīgai un iekļaujošai izau, attīstībai. Bet es saku, jādomā par kvalitatīvajām šķautnēm. Šķiet, ka iedzīvotāji nereti pat neapzinās, kādas iespējas tiek piedāvātas teritoriālā līmenī. Nav pietiekam daudz pieejams informācijas par to, kā tiešā mērā kontaktēties, piemēram, starp divām Eiropas teritorijām. Mēs taču vēlamies nodrošināt kontaktus starp tām iestādēm, kas var savukārt šāda veida projektus uh, stimulēt. Nereti sastopamies ar tādu nepietiekamu līdzekļu izmantošanu, un līdzekļi netiek, izm netiek izmantot efektīvi svarīga uzraudzība. Mums kaut kā ir jāsaprot, kādas ir šīs teritoriāla līmeņa prasības. Jo tad, kad zināsim, kas ir nepieciešams, tad daudz labāk varēsim arī šos līdzekļus sistematizēt izmantošanā. Lielas paldies! Nu vēl tikai Elizabete Morāna Šarķē. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies mūsu kolēģei Mihēlai Šoidrovai par sagatavoto atzinumu. Es vēlējos atgriezties pie šī jautājuma par sociālo fondu izmantošanu un par šo vidusposmu pārskatu. Un tas sasaucas arī ar uh, komentāru, kuru jūs izteicāt uh, priekšsēdētāji un kas attiec uz mums visiem, kas attiec uz vidusposmu pārskatu. Atcerieties, ka savulaik diskusijās par šo plānošanas periodu mēs eh, apsīdējām sociālo fondu un daudzi no kolēģiem vēlējās to apvienot ar kohēzijas fondu. Es saprotu, ka varbūt zinām konkurence, bet manuprāt, ir jābūt gluži pretēji. Mums ir jāizmanto šis Eiropas sociālais fonds, šajā jautājumā, tieši tāpat kā runājot par iepriekšējo jautājumu, lai pierādītu, ka tas ir nepieciešams, iespējams pat vajadzētu to um, pārskatīšanas brīdī palielināt, tātad pārskatot šos līdzekļus vidusposmā. Es domāju, ka tā ir svīra, ko mums visiem kopā vajadzētu izmantot, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nodarbinātības komiteja nebūtu tā, kas gluži otrādi padara šo fondu viegli ievainojumu. Lielas paldies priekšsēdē arī par jūsu atbalstu šajā jautājumā. Paldies! Un tagad Mārtiņam Debruinam vārds komisijas vārdā. Labdien visiem! Liels paldies par šo atzinumu. Tas ir ļoti noderīgs arī mūsu darbā. Vēlējos vien precizēt pāris lietas. Par šo sabiedrības virzīto vietējo attīstību mūsu uh, rīcībā esošie dati liecina, ka tam tiks atvēlēt 1,2 miljārdi eiro, bet arī uh, Eiropas sociālās, no Eiropas sociālā fonda tam pašam laika posmam tiks atvēlēts apmēram 1 miljārds. Tātad abi, uh, eh, abi fondu ieguldījums ir diezgan ievērojams. Es domāju, ka mēs arī atzīstam to, ka uh, apmācība ļoti svarīgs uh, jautājums. Mēs vēršamies pie iesaistītajām pusēm. Uh, kurām nav pietiekams pieredzes, tās nav uh, bijušas iesaistītas Eiropas fonda apgūšanā, un mēs apzināmies, ka ir nepieciešama papildus apmācība un atbalsts. Tāpēc mēs veidojam um, šādu īpašu attīstības tīklu, kura mērķis ir palīdzēt uh, visām Eiropas pilsētām, kas strādā pie integrētajiem teritoriāliem ieguldījumiem. Un ir līdzīgs tīkls arī, lai sniegtu atbalstu sabiedrības virzīt vietējās attīstības jomā. Tas arī būtu viss no mūsu puses. Paldies! Lielas paldies! Tātad grozījums ir iespējams iesniegt līdz 15. Eh, decembrim. Mūsu komitejā balsosim 25. janvārī un Regī komitejā 15. februārī. Tagad 11. punkts mūsu šādienas darba kārtībā. Dzimuma līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā. Mūsu referente ir eh, Jūta Štainruk. Viņai vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tas, ka digitalizācija maina mūsu eh, nodarbinātības pasauli, eh, protams, nav nekas jauns, par to mēs esam diskutējuši arī šeit komitejā iepriekš, bet ja mēs turpināsim tā kā līdz šim, tad mums neizdosies nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, kas attiec uz labu apmaksātu darbu. Protams, jo īpaši domājot par sievietēm, sievietes nav pietiekami pārstāvētas nodarbinātības tirgu Tas parādījās arī uh, komisijas uh, ziņojumā, un mums ir jādomā par sieviešu iesaistīšanu IKT jomā. Un jādomā arī par IKT izglītību. Tas, kas mums ir vajadzīgs, uh, tas ir vairāk um, iedrošināšanas sievietēm, lai viņas iesaistītos šajā jomā. Uh, ir nepieciešams arī karjeras iespējas, lai ar tām varētu reiķināties, jo īpaši gados jaunas sievietes, un mums ir uh, jādomā arī par sieviešu līdztiesīgu pārstāvību uzņēmumu valdēs. Tātad jāstrādā pie šīs direktīvas, tāpat ir nepieciešama tālāk izglītība un mūža izglītība, kas veicinātu digitālās kompetences un jācenš samazināt atšķirības e, dzimumu starpā. Uh, Ar digitalizāciju, protams, tiek radīts jauns darba vietas, un mums ir jāraugās uz to, kāda veida jauns darba vietas parādās, lai tās nebūtu eh, tādas slikti apmaksātas darba vietas, bet lai tās būtu tādas darba vietas, ka, no kurām cilvēki var arī izdzīvot. Protams, būtu ļoti labi, ja sievietes varētu nu, iegūt labāku līdzsvaru eh, dzīvē un lai viņām nebūtu jāuzņemas nestabils darba, mm, vieta nestabiliem darba apstākļiem. Gad, pretējā gadījumā viņas būs tikai zaudētājs. Tāpat ir jārunā arī par um, algu atšķirībām vien un tāpat algu par vienu un to pašu darbu sievietēm un vīriešiem. Par to ir jādomā arī digitalizā laik, laikmetā. Uh, Um, tāpat arī nodarbināto aizsardzība, jo ar digitalizāciju mēs varētu to um, panākt, promēr um, ir jādomā arī par to, kādas problēmas tas rada, piemēram, ja uh, cilvēkam ir jābūt past, pastāvīgi pieejama, tas um, var novest pie depresijas un uh, citām problēmām. Ir jādomā arī eh, pie, par šiem jautājumiem, par to mēs esam diskutējuši jau arī iepriekš. Šis ir tikai pirmais ietvars šim atzinumam, un mēs noteikti to vēl kopīgi bagātināsim un papildināsim. Paldies! Paldies! Un Agņa, tagad Agnieška Zlavskara Jeviča. Paldies, priekšsēdētāji! cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties atcenumu sagatavotāju par uh, šo dokumentu, kurā diskutēts par vairīgiem, vairākiem svarīgiem jautājumiem. Es, protams, nevēlos tagad diskutēt par to, cik maz sievietes ir pārstāvēts IKT jomā. Šī ir viena no jozarē, nozarēm, kurās augs ir uh, augstāks, un tas noved pie zināmas segregācijas, bet es domāju, vēl svarīgāk šajā Ziņojumā, par kuru mēs kā nodarbinātības komiteja sagatavojam atzinumu, ir jārunā par to, kā e, tas kopumā maina situāciju darba tirgu arī darba apstākļus un rada jaunas iespējas, jaunas nodarbinātības veidus. Un tas viss, protams, ir saistīts arī ar jauniem izaicinājumiem. Tas nes savas priekšrocības, pozitīvos punktus. Eh, šobrīd ir daudz vieglāk eh, apkopot tātad eh, aktīvu darba dzīvi ar privāto dzīvi. Sievietes var labāk integrēties darba tirgu, Bet uh, tas ir sakāms ne tikai par sievietēm, bet arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurām jaunās tehnoloģijas paver uh, jaunas iespējas. Bet tas ir saistīts arī ar zinām risku, par ko ir runāts arī šajā ziņojumā un atzinumā. Proti tas, ka cilvēks gal galā uh, nepārtraukti ir darbā, viņš ir nepārtraukti pieejams. Un mums ir jānodrošina arī iespēja atslēgties no sistēmas. Ir arī cita veida riski, kas saistīti ar šo jauno nodarbinātību. Dažas lietas nemaz nav precizētas likumdošanā, un ir risks, kas ir saistīts ar sociālajām tiesībām, um, darba likumdošanas ievērošanu, to tālāk un tā joprojām. Vēlos vērst jūs uzmanību uz vēl kādu aspektu. Uh, Proti šis aicinājums nodrošināt mūža izglītību un tālāk izglītību, tas ir ļoti nozīmīgi, jo digitālās kompetences uh, nav iespējams uh, iegūt tikpat ātri gados veciem cilvēkiem kā jaunākiem cilvēkiem. Tātad pastāv risks uh, tiem, kas jau ir gatavs un kas joprojām strādā, viņi var palaist garām šos digitalizācijas jaunos aspektus un tādējādi tikt izstumt no darba tirgus. Un, jo īpaši tas attiecas uz sievietēm, kas var tikt izstumts no darba tirgus. Un jo lielāks ir šis risks, jo vairāk šis digitālais analfabētisms var eh, radīt spiedienu uz sievietēm. Tāpēc ir nozīmīgi nodrošināt tālāk izglītību un mūža izglītību, lai varētu izmantot jauno tehnoloģiju eh, sniegtās iespējas digitalizācijas laikmetā. Nu, tas arī būtu viss no manas puses. Katrā ziņā es atbalstu šo aicinājumu Eh, turpināt darbu pie direktīvas sieviešu līdztiesību pārstāvību uzņēmumu valdēs. Paldies! Paldies! Eh, vispirms vārds ēnu referentiem. Un ir tikai viens eh, Paloma Lopes. Citām politiskajām partijām tās vismaz nav darījuši zinām, ka tām būtu ēnu referenti. Tas varbūt ir saistīts ar to, ka Es, man būtu labi paticies uzzināt, kurš ir eh, Anna referents no kuras politiskās grupas, lai es varētu pienācīgi paredzēt laiku šiem cilvēkiem. Tātad, bet varbūt tas viss ir saistīts arī, ka uh, digitalizācija vēl īsi nav nonākusi līdz mūsu komitejai un Oksfords universitātes speciālisti ir aplēsuši, ka um, jaunās digitalizācijas vēsmas ietekmēs 75% uh, strādā, 75% strādājušo ASV. Tā noteikti ir ļoti svarīga joma, jo digitalizācija, digitalizācija ne tikai rada jaunas darba vietas, bet, protams, uh, saistās ar lielām izmaksām arī. Uh, Vāc Geriks kungam. Tātad es uzstājos kolēģi vārdā. Mēs vēlamies pateikties referentei. Mēs vēlētos, lai te parādītos vairāk praktisku jautājumu par to, kā um, pārvaldīt uh, digitālās kompetences un iekļaut sievietes uh, uzņēmumu valdēs. Mēs atbalstām kolēģis centienos nodrošināt vienlīdzību starp dzimumiem, bet varbūt ir pienācis laiks arī par uh, um, dažiem brīvprātīgiem pasākumiem, kas ļautu, uh, kas dot vairāk iespēju sievietēm, un varbūt te varētu vairāk darīt uh, dalībās nacionāla līmenī tā vietā, lai izdarītu spiedienu par direktīvas pieņemšanu. Ļoti daudz vēl ir uh, jādara dalībvalstīs, lai š, no šiem pasākumiem tik tiešām iegūtu sievietes. Ēna referents priecājas par to, ka ir paredzēts, uh, paredzēta konference kas veltīt šiem jautājumiem. Pateicamies uh, referentei un arī attiecīgi ziņojumu sagatavot atbildīgajai komitejā. Mēs ar prieku diskutēsim par šiem jautājumiem. ECR mēs uzskatām, ka radot priekšnoteikums tādai vidē, kurā mēs veicinam uzņēmēju darbību un investīcijas, ir ļoti svarīgi, lai um, dot vairāk um, pilnvaru sievietēm digitalizācijas laikma, laikmetā. Mēs vēlētos, lai vairāk tiktu domāts par uh, tālu nodarbinātības iespējām gan sievietēm, gan arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un mēs noteikti iesniegsim attiecīgus grozījumus. Es vēlētos vēl personīgi teikt, ka te eh, ir jādomā vēl arī par eh, vecāki iespējām un eh, sieviešu, jeb māšu iespējām. Paldies! Tanki, Laura Ačējā. Paldies, tagad vārds Laura Ačējā. Paldies! Mēs vēl neesam darījuši zinām mūsu ēnu referentu viedokli. Vienīgais, ko vēlos uzsvērt šobrīd, ir nepieciešamība paredzēt um, kompetenci uzlabošanu, jo digitalizācija ir lielisks veids, kā uzlabot iespējas, bet ja mēs to neizmantojam pienācīgi un ja mēs neradam nepieciešamos priekšnoteikums, tad mēs varam piedzīvot tikai un vienīgi eh, risku, proti, ka daudz sievietes, kas vēl um, nepārvalda pilnībā šīs jaunās tehnoloģijas, netiek galā ar šiem izaicinājumiem. Nu, tas būtu um, vienīgais komentārs, kas mums varētu būt. Nu, tas šobrīd tāds vispārējais komentārs. Es domāju, ka es būšu ēnu referents savas politiskās grupas vārdā un varēšu iesniegt savus grozījumus, proti. Um, savus komentārus grozījuma formā. Paldies. Paldies. Tagad vārds Tamasam Mannam. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, tev taisnība, šī nav virspusēja tēma, tā ir ārkārtīgi izšķirīga eh, joma, kas ir svarīga nākotnē. Un šī ir milzīga iespēja, ko mums vajadzētu izmantot. Es domāju, ka mēs nevaram um, izvēlēties aizsardzības stratēģiju, mums ir nepieciešams izstrādāt līdzsvarotu uh, uh, priekšlikumu, un varbūt, ka tas ir tāpat kā citā jautājumā, pie kur sēdē Gebhardt kungs, proti, ka vairākas uh, joms ir iesaistītas, un Un es domāju, ka ar šo, pie šī jautājuma strādā arī 5-6 komisāri, un cienījumā jūt šajā atzinumā. Es pieļauju, ka tu vēlēsies sagatavot labu atzinumu un labi sastrādāties ar ēnu referentiem, bet es nevaru piekrist, ka uh, sievietes ir tik sliktā situācijā, jo es domāju, ka daudzas eh, sievietes izmanto šo iespēju un ir iesaistījušās darba tirgu Tātad Es domāju, ka daudzām sievietēm nav tāda problēma, un viņas ir spējīgas uh, un ir pietiekami kvalificētas, lai strādātu šajā jomā. Un tas ir arī mūsu komitejas uzdevums, ir jācenšas panākt pienācīgas nodarbinātības apstākļus. Tātad te slēps vairākas labas iespējas bet ir arī zinām riski, ja mēs nepievēršamies pienācīgi šim jautājumam. Mums ir jāpatur prātā, kāda ir reālā situācija un eh, vēl veiksmi turpmākajā darbā, un es domāju, ka Jutai Štainai noteikti eh, izdosies veiksmīgi to pabeigt. Jā, priekšējādājs turpina, es nevēlos, lai mani um, nepareizi, eh, lai man nes, nesprast nepareizi, digitalizācija notiks gan birojos, gan eh, ražošanas jomā, un runa ir par to, ka mums ir jādomā, kādas sekas tas atstās uz cilvēkiem kopumā un darba noteikumiem, darba apstākļiem kopumā. Tagad vārds Elzbetai eh, Marēnai Šarķē. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlējos pateikties eh, Jūtai Štainrukai un komentāru tādā pašā virzienā, kā jūs teiktais. Mēs vēlamies, lai šo jauno tehnoloģiju integrēšana profesionālajā jomā tik tiešām notiktu. Un domājot par sieviešu un vīriešu līdztiesību, es vēlētos īpaši uzsvērt divus punktus, un es piedāvāšu arī grozījumus attiecīgi. No vienas puses vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem. Runa ir par jaunām nozerēm, bet um, nevienlīdzība ir jau tā dēvētajās vecajās jomās. Mums būtu jādomā par šīm jaunajām jomām, kurās būtu jānodrošina vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem. Un vēl viens punkts, uz kur jāuzsver jauns nodarbinātības formas. Tajās ir jāņem vērā tas, kā ir iespējams savietot profesionālo dzīvi ar privāto dzīvi. Paldies, priekšsētāji! Lielas paldies! Vai no komisijas puses ir kādi komentāri? Es nezinu jūsu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēros teikt, ka ar uh, <clears throat> uzmanību sekojam debatēm. Protams, mēs pieņemsim uh, lēmumu, kas ir ļoti svarīgs, kā jau sacīja, kā viens deputāts sacīja, DSM stratēģijā. Mēs cenšamies nodrošināt uh, dzimumu līdztiesību un ka cilvēki ar invaliditāti var tikt klāt digitālajām iespējām ir vairākas darba formas, kas eh, izriet tieši no digitālās revolūcijas, par labam mēs to visu pētām, un šis ziņojums būs daļa no mūsu pētniecības darba. Paldies! So, vielen Dank. Ähm, es hat sich was geändert. Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir mainījums, mainījies, tas vairs nav 9. decembris, bet gan 10. decembris, pulksten 12. Tad mūsu komitejā balsosim 25. janvārī un sieviešu tiesību komitejā 17. februārī. Un nav zināms vēl, kad e, tas tiks izskatīts plenāru sēdē. Tagad 12. punkts darba kārtībā - nabadzības novēršanas mērķu sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājasēmniecību izdevumus. Un e, par to vārds Tamašam Mešeričam. Vai iespējams to panākt septiņās desmit minūtēs. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, mēģināšu aiztaupīt laiku, lai komiteja pabeigtu savu sēdi salaicīgi. Vispirms vēlos pateikties ēnu referentiem un viņu kolēģiem, kas uh, ir piedāvājuši veselu virkni ļoti svarīgu grozījumu. Par dažiem no tiem runāšu, taču atsimrot ne par visiem, jo visu grozījumu kopskaits ir tiešām liels un tad vēl došu iespēju izteikties ēnu referentiem, atstāšu laiku viņiem. Tātad vēlos pateikties visiem par visiem grozēm, un mans kolēģis, un pateicos maniem kolēģiem arī par to, ka viņi izstrādāja vairākus variantus, kā to lietu risināt, sagatavojam kompromisu tekstu, un ar cerībām raugos uz satikšanos ar ēnu referentiem par šiem potenciāliem kompromisu groziem ir Vairāk grozījumi, kas paplašina tekstu dažādos virzienos iepriejams, atceraties manā pirmajā uzstāšanās reizē, kad pirmoreiz skatījām šo lietu šai komitejā. Es visnotaļ augstu vērtēju tos, bet tekstam uh, ir, ir apjoma ierobežojums un līdz ar to nevarējām visus grozījumus iekļaut. Mēs piekrītam daudziem norādītiem virzieniem, taču mēs vienkārši apjomu dēļ nevarējām visu iekļaut un visumā augstvērtiem grozījumus. Mēs pilnīgi piekrītam tam, kas tiek sacīts, kas tiek sacīts saistībā ar nabadzību un ar to, ka mājokļa cenas ir sarežģīta problēma. Mēs neesam paredzējuši šeit nekādu vienkāršotu risinājumu. Tomēr mēs uzskatām, ka šis sarežģītais jautājums jāskata dažādajos aspektos, pēc cik vien tas iespējams dažādos atsevišķos punktos tekstā. Mēs zaļie arī esam apņēmušies, un es domāju, daudz no jums jau to zina, ievērot subsidiaritātes principu. Mēs uzskatām, ka šīs problēmas, kas vislabāk risināmas vietējā līmenī, jārisina vietējā līmenī, un tās, kas paredz globālu rīcību, ir jārisina globālā līmenī. Un atbilstīšajos līmeņos arī starp šīm divām galējībām. Tāpēc mēs pilnīgi ņemsim vērā tos grozījumus, kas aicina ievērot šo principu, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies izstrādāt saprātīgs loģisks kompromiss. Ir dažas lieliskas idejas, kas nāk no visiem ēnu referendiem, nevēlos visus te sīk smalku uzskaidrot, kuras no šīm idejām ir labākās, taču vēlos minēt, ka, protams, sociālie mājokļi ir Viena no lielākajām problēmām visos iespējamos aspektos, ieskaitot arī vispār to nepieejamību un, protams, to, ka nav pietiekoši daudz šādu mājokļu pieejami, un arī publisko pakalpojumu pieejamību sociālos mājokļos. Tā ir pamat problēma daudzās dalībvalstīs. Bezpaņupniecība arī ir būtisks jautājums, kaut arī no oficiālā viedokļa. Tīri tehniski raugoties, tas it kā nav šī ziņojuma aptvērumā. Tomēr vēlos uzsvērt, ka šis ir ar šo jums saistīts jautājums un patiesībā ir ļoti trausla šī robeža, kas nošķir nabadzību, tos mājokšus, kas eh, tās ģimenes, kas dzīvo zem nabadzības liekšņa un bezpaņemniecību. Un tā ir da problēma daudzās dalībvalstīs. valstīs. Noslēgumā nu, vēlos vērst uzmanību uz to, ka daži no grozījumiem pieprasītu atšķirīgi mainīt struktūrēšo tekstu, tāpēc lūkšu ēnu referents būt pateicīgi, pacietīgi, ja mēs mēģinām izstrādāt loģisko secību grozījumiem, esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt saprātīgi risinājumu arī šeit, bet vēlreiz pateicos visiem man referentiem un kolēģiem, kas ir snieguši savu ieguldījumu šajā darbā. Lielas paldies! Dankeschön, das mit dem Neustru. Liels paldies, kas attiec uz šo eh, tekstu pārstruktūrēšanu. Nu, tas man jau kaut kur, eh, to jau kaut kur bija dzirdējis. Tagad jāsaka, Laura Džēja vēlas eh, doties prom ātrāk. Un vēlētos Uh, uzdot mm, jautājumu kolēģiem, vai jūs varētu dot iespēju Laurai Džē izteikties pirms jums. Lūdzu, tad vārds Laurai. Paldies, ka bijāt tik uh, gatavi sadarboties un elastīgi. Es esmu arī iesaistījusies uh, citā delegācija, tāpēc man jādodas prom. Vēlos pateikties kolēģiem par vēlmi sadarboties pie tik delikāta, jutīga teksta. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, tie tiešām ir mūsu uzmanības un stingrs nostājs vērt mūsu komiteja. Esam saglabojuši dažus grozījumus. Mēs tiešām saprotam, ka daži no rīcību plāniem jau ir sākt, taču jāskatās, cik liels būs mūsu sekmes kompromisu gūšanā. Jāskatās, kāds būs pirmais kompromiss, par kuru varam vienoties. Protams, enerģētikas izmaksu samazināšana ir būtisks aspekts. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt to, ka ir nepārprotami jānodrošina mājoklis bezpaņupniekiem. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Jo ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo uz ielas, un mums ir arī jānodrošina viņiem pamat ienākumu. Jā, jāmeklē kompromisu priekšlikumu, lai mēs varētu izveidot kopīgu skatījumu šajā situācijā. Paldies! Paldies! Rulēna kungs, jā, paldies, pateicos referentiem par eh, to darbu, ko viņš jau paveica un galvenokārt par to, eh, kas viņiem vēl būs jādara. Katrā ziņā mēs būsim patiecīgi, pate, pacietīgi darīsim visu, kas iespējams, lai panāktu eh, tādu ziņojumu, kas ir pēc iespējas blīvāks un kompromisiem pilns. Neatgriezīšos pie visiem grozījumiem, citādi tas prasīs daudz laika, nu, mēs esam uh, daudz jau strādājuši ar referentu, mēm referentu. Bet galvenais šajās debatās ir šas, kādā līmenī jāpieņem svarīgie lēmumi un kuri būs vislabākie instrumenti. Un vēl ir jābūt uzmanīgiem. Nedrīkst, eh, ka nonākam pie situācijas, ka, rezu, ka instruments eh, panāk pretēju rezultātu tam, ko mēs vēlamies ar šo ziņu panākt. <clears throat> Un, protams, ir ļoti būtiski enerģētikas jautājumi, bet ir arī runa par veselības aprūpu, piekļuvi ūdenim, kom komunikācija, informācijas tehnoloģijas. Katrā ziņā mēs vēlamies panākt tādu ziņojumu, kurā uh, tiktu panākt pēc piespējas plašākais konsens, nu ne, ne tā vienkārši, bet lai mēs pēc iespējas varētu izmantot pēc iespējas plašāku atbalstu gan komitejā, gan pašā parlamentā. Uh, Tātad esmu pateicīgs referendumu, ka viņš ir gatavs darboties šādā virzienā. Paldies. Tagad vēl ir daži ānu referenti, un Junčs Čāninu izteiksies savus kolēģus vārdā. Jā, paldies. Kolēģi nevarēja ierasties šodien, un tāpēc viņa um, uzdeva man pateikties atzinumu sagatavotājiem. Mēs sociāldemokrāti vēlamies, lai ikvienam cilvēkam būtu tiesības uz minimālo algu un attiecīgi tiesības uz cilvēku cienīgu uh, dzīvi. Um, Tātad mēs esam pret nabadzību un sociālo atstumtību un esam iesnieguši arī attiecīgus uh, grozījumus. Bet mums vajadzētu domāt arī par tiem cilvēkiem, kas ir nabadzīgi par spīti eh, tam, ka viņi strādā. Šo iedzīvotāju kategorija kļūst arvien daudz skaitlīgāk. Eh, piemēram, eh, atraitnes un atraitņi, tie, kas ir pašnodarbināti, vientuļie pensionāri un tā tālāk un tā joprojām, viņi visi cieši no šīs enerģētikas nabadzības, un mēs kā sociāldemokrāti vēlētos, lai tiktu īstenoti gan vietējie, gan uh, pasākumi nacionālā līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī, lai vērstos pret šo enerģētikas nabadzību. Tāpēc mums ir nepieciešama pasākuma enerģētikas efektivitātes jomā, Un uh, ir jādomā arī par Eiropas Savienības ietvars, lai vērstos pret enerģētikas uh, nabadzību. Nedrīkst būt tā, ka pārāk liela enerģijas rēķina um, novērt pie tā, ka cilvēkam ir uh, jāizšķir starp uh, to, ka viņš apsild savu mājokli vai arī var atļauties siltas pusdienas. Par to ir jādomā arī um, nacionālā līmenī un Eiropas Savienības līmenī un tāpat kā referentam un pārējiem ēnu referentiem mums šķiet svarīgi, ka uh, sociālajie mājokļi ir uh, ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs nedrīkstam atļauties taupīt šajā jomā, vehtīgi, ve, efektīva e, sociālā politika ir ļoti nozīmīga, lai mēs e, nodrošinātu cīņu par enerģētikas nabadzību. Paldies, tagad vārds Geriks kungam. Jā, pēdējo reizi. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī e, referentam. Ja mēs runājam par e, Eiropu, tad ir ļoti labi, ka mēs nerunājam tikai par to, ka Man svarīgi, lai mēs domātu arī par ģimenēm, lai mēs samazinātu nevajadzīgu um, administratīvo slogu. Un ir jāvēršas uh, pret uh, birokrātiju. Es vēlos teikt, ka, um, piemēram, mans pārstāvētajā valstī daudz bērnu cieši no nabadzības. Tie, uh, kas šobrīd audzina 3 līdz 4 eh, bērnus, eh, panāk, mm, strādā ļoti daudz sabiedrības labā, bet, diemžēl, nesaņem nekādu atbalstu vai 0, eh, nekādu. Un man partija jau ilgstoši ir par to, ka ir nepieciešams atbalstīt finansā tos vecākus, kas audzina bērnus. Uh, Eh, jo eh, šie vecāki strādā sabiedrības nākotnes labā, un eh, tas viss nozīmē arī iemaksas pensiju fondos un tā tālāk un tā joprojām. Es ceru, ka mums izdosies par to runāt arī šī dokumenta ietvaros. Paldies! Dankeschön, Enrique Kalvišambo. Paldies, un tagad uh, vārds vēl kolēģiem. Gracias por to. Priekšsēdētāji, paldies. Paldies par šo pēcpusdienu, paldies referentam par visu paveikto darbu un darbu, kas vēl tiks veikts. Un tas, protams, būs tā jādara, jo būs iesniegt ļoti daudz grozījumu. Centīšos izteikties īsi. Mūsu ziņā tagad ir strādāt pie kompromisu grozījumiem, bet Alda grupas idejas par šo tēmu faktiski ir tādas, ka mēs vēlamies paplašināt vīziju, respektīvi definīciju, ko nozīmē nabadzība. Mums te vajadzētu pievērsties tādā lietā kā īpašumam sociālās politikas kontekstā, nu, piemēram, nodarbinātības jomā un tautsēmniecībā, jo īpašums ir kaut kas tāds, kas pastāv šobrīd, un tāpēc, un, un nabadzība ir kaut kas tāds, kas pastāv, pastāv šobrīd, tad runājam, protams, par enerģijas jautājumiem, par uh, nu, tiek izdarīts daudz, kas šobrīd, lai palīdzētu energo nabadzību apkavot, bet ir jādara vēl kas krietni vairāk valstīm. Ir jāsamazina šiem saimniecības izdevumi, tāpat arī bērnu izglītošanas izdevumi ir ļoti milzīgi. Mums jāņem vērā daudz vairāk apstākļu tajā brīdī, kad runājam par nabadzības apkarošanu. Nu, varbūt, piemēram, arī minimālie ieņēmumi ir rādītājs, kas varētu tikt pielāgots katrā valstī. Es domāju, tas būtu visai vietas pasākums. Uh, Jo, ja mēs runājam, par cilvēku, ja mēs runājam ar cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, un es esmu ar viņiem ticies, tad parasti viņi mēdz teikt tā, nu, lūk, ir tādas kategorijas, vienam ir energo nabadzība, vienam ir bērnu nabadzība, bet beigu beigās tas viss ir nabadzība kā tāda, un tāpēc ģimenēm vajadzētu piedāvāt iespējas saņemt kaut kādus minimālus garantētus ieņēmumus, lai šo jautājumu atrisinātu. Domāju, nu, tas tāds interesants instruments, un tad ir arī citi aspekti, par ko runājām grupā. Bet faktiski mēs vienkārši vēlamies, lai nabadzība tiktu skatīta nevis kā kaut kāds tāds tehnisks, ar elektrības saistīts jautājums vai enerģijas saistīts jautājums, bet tā visaptvaroši. Un mēs domājam, ka minimālie ieņēmumi būtu tāds instruments, kas varētu risināt šo lietu. Daudzus jautājumus ziņojumā referenti ļoti labi ir apskatījusi. Un paldies viņai par to. Jetzt hab ich noch den Vertreter der Kommission. Paldies, un tagad vārds komisijas pārstāvim Kristofam Maršālu Dombrā. Jums vārds īsam komentāram, ja vēlties. See. Yes. Yes, hello. Yeah. Komitija, komisija papēc visām iesaistītiem pusēm. Uh, Mēs, augst, mēs arī augstu vērtējam sociālas iekļautības institīvs. Ir arī piedāvāti instrumenti nacionālajai komunikācijai un soļi uh, pretī sociālajai savienībai. Te ir runa par sociālo tiesībām, lielāku uzmanību sociālajai vienlīdzībai jaunajās makroekonomiskās pielāgošanas programmas. Paldies! Dankeschön, das war einer der schnellsten Diskussionsbeiträge hier in diesem Ausschuss. Lielas paldies, līdz ar to esam pabeiguši diskusijas. Pirms uh, jūs pametat zāli, es vēlējos vēlreiz atgādināt, ka 18.30 ir eh, paredzēts um, īpašs pasākums tātad trešā stāva kafēnīcā. Visi tie, kas um, nepiedar pie koordinatoriem, uh, Es aicinu jūs ātri atstāt zāli un sekretariāts ir iesniedzis man darba kārtību um, gan um, mūsu um, šās dienas sanāksmē, gan arī koordinātoru sanāksmē, un uh, jāsaka, ka tas man atgādina man uh, treneru savulaik sastādīto programmu sportisko panākumu uzlabošanai latiņa tiek likt arvien augstāk. Tātad visiem pārējiem es tagad novēlu uh, uh, jaukas brīvdienas un tiksimies jau atkal 11. janvārī. We only keep, we only keep.